Colleagues, I'm going to start. Uh... Kolēģi, mēs uh, sāksim. Jo nu jau ir septiņas minūtes pāri deviņiem. Un pirmais mūsu darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar Cezāra direktoru Patriku Kāju, kurš ir kopā ar mums uh, maz mazliet vīlies Eh, par reto apmeklētību. Un tā kā mēs eh, gribējām noklausīties Cezāra eh, pēdējo informāciju par notiekošo, ja es varētu lūgt politiskajiem padomniekiem, ja viņi varētu mēģināt izvejot vēl kādu deputātu. es saprotu, ka kvalitāte ir galvenais, bet arī kvantitāte būtu noderīga. Un, jo e, šobrīd paskats ir diezgan nožēlojams tā, jautājumam, kas ir būtībā diezgan nozīmīgs. Patrik, tev vārds. Paldies, Rajan! Godējumie parlamenta deputātāms un kungi! Esmu pārliecināts, ka deputāti nevarēja koplā skaitā mūs apmeklēt eh, pelnu mākoņu dēļ. Jā, tev ir ļoti labs eh, uzreiz arguments. Un, bet es mēģināšu izklāstīt eh, situāciju, kāda šobrīd ir ar Cezāru, un mēģināšu pastāstīt par Cezāru nākotni un attīstību, kā arī mm, lietām, kur būtu nepieciešams šīs komitejas devums. Pirmkārt, gribu sacīt, ka man ir liels gods un prieks atrasties šeit šodien. Un pagājušā reize es stāstīju par Cezāra programmas raksturu. Tas ir kopīgs pasākums, pirmais PPP, kas ir izveidot šajā jomā. Tā kā es sniedzu jums šo informācijas aktualizāciju, es gribu vispirms izklāstīt, ka uh, Mēs esam paplasi, paplašinājuši eh, partnerattiecības ar 13, eh, vēl ar 13 lodzekļiem. Pirmkārt, mūsu sadarbība ar eh, pakalpojumu sniedzējiem ir Centrāla Eiropā, otrka, un mēs esam piesaistījuši gan tikai pagaidām Poliju, bet mēs vēlamies arī tās valstis, kas ir Eiropas kaimiņu valstis, uh, kas ir ar ciešām saiknēm ar operācijām Eiropā, tādām kā Kanāda un Māroka. Mūsu otrais mērķis bija vairāk ne Eiropas Savienības nozars, lai Cezāra tehnoloģijas būtu sadarbspējīgas ar citiem pasaules reģioniem. Tāpat arī ir nozīmīgi tas, ka savstarpējo uh, Ehm, vienošanos ietvaros notiktu sponsorēšana, varētu Eiropas eh, uzņēmumi eh, slēgt līgumus, un mēs apzināmies eh, tos ierobežojumus, kas tiek uzlikti uz ārpus Eiropas Savienības sadarbības darbieriem. Tāpat arī mēs esam parakstījuši nolīgumus ar dažādām asociācijām šobrīd ir aptuveni 200 avio kompāniju eksperti, kas sadarbojas, un mēs esam izveidojuši uh, E, darba grupu, kas sastāv no 60 e, personāla pārstāvjiem. Cezāri ir viens no vis ambiciozākajām un kompleksajām programmām, kas notiek Eiropā. Aptuveni 300 projekti, 16 darba paketes, iesaistīts 110 kompānijas, 2200 eksperti, kas strādā 23 valstīs. Tāpēc e, tas pieprasa ievērojams investīcijas runājot par pūliņiem, lai izveidotu kopsadarbības principus. 2000 eksperti izmanto tie rīki, kā arī programmu pārvaldību un uzraudzības kapacitātes. Un jāatzīst, ka tas prasīja vairāk laika nekā tas bija paredzēts sākotnēji. Taču mums ir izdevies likšķai sistēmai strādāt un ar lepnumu varu paziņot, ka pēc diviem gadiem kopš programmas sākuma mēs esam iekļāvušies laika un izmaksu ziņā visā, ko esam plānojuši. Pirmais izaicinājums eh, mums, par kur es ziņoju arī pagājušā reize, bija programmu uzsākt, un šis pasākums bija veiksmīgs. Tāpat arī Mums bija jānodrošina tas, ka programma spēj sniegt saprātīgus rezultātus, jo pēdējo, eh, pēdējo 20 gadu laikā ap 200 miljonu eiro tika investēti katru gadu gaistra eh, satiksmes eh, pārvaldības izpētē un eiro kontrola it īpaši un rezultāti ir veiksmīgi. Tāpēc mēs esam izvēluši, izvēlējušies un vienojušies ar mūsu partneriem, ka e, Cēzāra pasākumi notiek operatīvā vīdē. Pēd... Pēdējo gadu laikā ļoti daudz, kas tika testēts laboratorijā, nevarēja iziet realitātes pārbaudi. Mēs uh, izmantojam operatīvas sistēmas ar uh, operatīvu trafiku un reāliem dzīves apstākļiem, lai varētu validēt mūsu jaunos rīkus un mūsu operatīvās procedūras. Tāpēc ir nozīmīgi izvērtēt mūsu rīku nozīmi ikdienas darba vidē. Tāpat arī tas palīdz izvērtēt um, mūsu efektīvo darbību, operatīvo izvērtējumu un citus pasākumus. Jānodrošina tas, ka visi pasākumi tiek veikti operatīvi, izvērtējums ir pozitīvs un viegli ieviešams vēlākā etapā. Nākamais, um, otrais svarīgais lēmums bija katru gadu sagatavot Cezāra relīzi, kurā ir iekļauti visi validētie Cezāra produkti. Pirmā relīze ir paredzēta šogad Un tajā būs e, tādi interesanti pasākumi kā at, attālinātie kontroltorņi, kas kontrolē lidostu satiksmi, pat ja tie fiziski neatrodas e, lidlauka tūmā. Tāpat arī pārvaldības rīki, kas uzlabo lidostu efektivitāti un četru dimensiju trajektoriju lidojumi, kur tiek ieviesu, ieviesti Airbus eh, lidmašīnās pie Māstrihtas un Stokholmas gaisa telpām. Tāpat arī ļoti nozīmīgi ir tas, ka šeit sadarbojas aviokompāniju grupas, gaisa satiksmes pārvaldes grupas un lidostas, lai varētu vislabāk lemt par zaļajām operatīvajām procedūrām, labāk informācijas apmaiņu un optimizētām lidojumu trajektorijām. Kā daļu no šīs programmas to sauc AIRE, E, tā ir iekļāvusies zaļo transatlantisko lidojumu schēmā, kur mēs strādājam piemēram pie Ņujorkas, Parīzes um, e, lidojumu e, līnijas, kur mēs ietaupam 1,4 tonnas degvielas. Tāpat Amsterdam, Cīrika, Vīna, Madride strādā pie zaļām operatīvām sistēmām Mēs esam sponsorējuši aptuveni 5500 zaļo lidojumu, tas ir ļoti eh, nozīmīgs pasākums ar, un aizvien vairāk avio sabiedrības vēlas pievienoties šai programmai. Tāpat arī tas ir labs veids, kā eh, pārbaudīt to, kā Cezara var tikt ieviest, ņemot vērā eh, ieinteresētās puses, kuras strādā kopīgam mērķim. Tagad es runāšu par sistēmas eh, izvietošanu un stādīšanu. Pētījums Cezāra sakarā tika Eh, veidots eh, ar ekonomiskiem ekspertiem no dalībvalstīm, no SAO un eiro kontrolas, eh, strādājot pie ekonomiskiem modeļiem un pie izmantojamās metodoloģijas. Pirmais scenārijs būtu business as usual scenārijs, otrais Cezāra ir plānots kā, kā Eiropas plāns, tālāk Vēl viens plāns, e, vēl viens scenārijs bija e, iekļaut esošajā schēmā Cezāru, un ceturtais plāns bija Cezāra ar desmit gadu kavēšanos. E, pirmajā gadījumā ir 419 miljārdi eiro līdz 2030. gadam, kas ir 0,16% no Eiropas Savienības e, IKP, jeb vai un pareizāk sakot 328 tūkstoši darba vietu. Ja Cezāra tiek desinhronizēts, tad zaudējums būtu 117 miljardi eiro, apdraudot 72 tūkstoši darba vietu un 10 gadu kavēšanos, kavēšanās būtu 268 miljardi eiro zaudējums un 189 tūkstoši darba vietu zaudējums. Ar to es vēlos sacīt, ka šajā pētījumā mēs skatījām Cezāru tiešo ietekmi aviācijas nozarei. Mēs pat neaplūkojām netiešo ietekmi tādu kā turisms, reģionālās ekonomikas un līdzīgi pasākumi. Pētījums arī parāda, ka pašreizējā infrastruktūra nevar uzturēt noturīgu un zaļu aviāciju Eiropā. Un jautājums ir par to, kā mēs varam nodrošināt šo sinhronizāciju. Eiropas komisija strādā pie priekšlikuma Cezāra ieviešanai. Komisija pati formulē savu nostāju parlamentam, bet mans personiskais viedoklis Cezāra veiksmīgai ieviešanai. Pirmais. Uh, ir nodrošināt pienācīgu pārvaldību. Šo pieredzi, ko mēs ieguvām ieviešanas fāzē, tā parāda to, cik nozīmīga ir e, sadarbība kopā. It īpaši tad, kad mēs runājam par sarežģītu izmaiņu ieviešanu. Un mums ir jādomā par jaunām operatīvām paradigmām, Turklāt mums ir bijis daudz pozitīvas pieredzes, e, ņemot vērā franču teicienu, ja britu e, dispečeri spēja ar to tikt galā, tad kāpēc franču nespēja? Vai arī otrādi? Un tāpēc mums ir. Ja, Eh, jāpaļaujas eh, arī pār eh, uz vienu lēmēju, jeb tā saucamo tiesnesi, vienu autoritāti, kas ir pilnībā atbildīga par programmas ieviešanu un kas var uh, panākt vienošanās. Tas ir arī ļoti nozīmīgi no startautiskā viedokļa, kad eh, Savienotajā valstīs Ķīnā un Brazīlijā ir viens sarunu partneris, lai mēs varētu runāt par standartiem un uh, ieviešanas limitiem. Nākamais princips ir finansējums, kas ir ļoti nozīmīgs, lai iekļautu vienot aviācijas sistēmā visus spēlētājus. Eh, Līdaparāts tādējādi tiek piesaistīti zemes dienestiem, to mēs saucam par svim, jeb eh, sistēmas informācijas eh, menedžmentu kas nozīmētu aviācijas intraneta izveidošanu. Tomēr šī sistēma ļoti sarežģīta, jo šeit ir atkarības starp investīcijām, starp dažādām ieinteresēto uh, pušu grupām. Mans piemērs ir augstfrekvences radio, kas ir vienīgais eh, saziņas veids starp lidmašīnu un zemes dienestiem, un kas ir 50. gadu tehnoloģiju. Un, Un šo antikvāru mēs gribētu nomainīt ar eh, mūsdienīgu tehnoloģiju, tādu, piemēram, kādu mēs atrodam kaut vai Briseles taksometros. Eh, jautājums ir eh, tas, ka mēs nevaram no VHF atsacīties līdz brīdim, kad ik viens lidaparāts ir ar jauno sistēmu aprīkots. Tāpēc avio kompānijas skatās vienu uz otru, gaida, kur tad investēs jo, jo vairāk lidaparātu ir ar to aprīkoti, jo lētāka sistēma um, kļūst. Taču vajadzētu izvairīties no tā, ka visus viens otru skatās un neviens neinvestē. Vienotā debesu uh, uh, regulas uh, var noteikt uh, kādu mērķi datumu ieviešanai, taču mums ir jābūt, uh, jābūt drošiem par to, ka visi uh, nosacījumi tiek respektēti vietējā un nacionālā līmenī Un arī mums ir jāapzinās, e, ka šeit ir iesaistītas gan aviokompānijas, gan citu pakalpojumu sniedzēji. Un mums ir jādomā arī par operatīviem un finansiāliem labumu gūšanu. Operatīvā ziņā mēs runājam par vis, pie tā, ka vislabāko pakalpojumu saņem vislabākā prīkotie, bet šajā etapā mēs saskaramies ar diezgan lielu pretestību tīpaši no eksploatantiem, kuri baidās, ka mēs varētu apgrūtināt viņu darba veidu. Par finanšu pamudinājumiem mēs runājam par dažādiem finanšu instrumentiem, tādiem kā projekti, zemu uh, uh, procentu aizdevumi, citi pasākumi, kas varētu izmantot, lai inici, uzsākt pārmaiņu procesu. Lielākā daļa investīciju notiek attiecīgai nozarē, bet arī e, valsts finansējums varētu tikt izmantots jauno tehnoloģiju ieviešanā. Tādējādi mēs varētu kļūt vēl spēcīgāki, ja mūsu programmas sasniegt saskan ar eh, valsts politikām. Noslēgumā es gribētu sacīt, ka Cezāra programma darbojas labi mēs esam mm, savlaicīgi un mēs sākam sniegt konkrētus rezultātus jau 2011. gadā. Tāpat arī mēs esam klātesošas starptautiskās skatos, mēs esam parakstījuši nodomu protokolu ar savienotiem valstīm, kas piešķir mums mandātu koordinēt aktivitātes ar savienoto valstu partneriem. Mēs sadarbojamies arī ar starptaut, civilās aviācijas starptautisko organizāciju, lai varētu nodrošināt ievērot to, ka mūsu standarti var kļūt par pasaules standartiem. Ļoti būtiski ir tas, ka šis darbs tiek eh, veikts eh, un Eiropas eh, Savienības institūcijas var izmantot iegūto pieredzi. Un tagad es vēlos pateikties jums par uzmanību. Got... Paldies, Patrik! Mums ir pieteikušies vairāki runātāji. Vispirms Zasadas kungs no EPP lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. E, patiesībā man tas ir pārsteigums, ka es runāju visas EPP grupas vārdā, kā jūs teicāt, bet es mēģināšu izklāstīt mūsu nostāju. Paldies, Kai kungs, par jūsu prezentāciju. Uh, Man ir nedaudz žēl, ka es prezentāciju nebiju saņēmis eh, papīra formā. Man, eh, man tas interesētu. Bet jau no paša sākuma vēlētos uzsvērt to, ka es esmu piekritējis jūsu izteiktajai idejai par vienotām Eiropas debesīm. Un es lielā mērā atbalstu arī Cezara projektus. Es uzskatu, ka izveidot kopīgu Eiropas gaisa telpu ir ārkārtīgi svarīgi vispār iekšējā tirgus funkcionēšanai. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Galileo un citu sistēmu izmantošana civilajā aviācijā ir ārkārtīgi svarīga. Pie tam ne tikai svarīga, tas ir arī nepieciešams. Tikai tad mēs varēsim nodrošināt transporta uzraudzību. Un eh, tas attiecās arī uz nolaišanās iespējām un nolaišanās uzraudzību mazajās lidostās. Uh, Eh, patiesībā Galileo sistēmas palaišana ir saistīta ar nelielām grūtībām, un vairāk eksperti jau ir izteikušies to, ka Galileo īstenošana ir eh, samērā dārga. Uzskat, ka mums vajadzētu noteikt zināmas prioritātes, izvirzīt tādus uzdevumus, kuri ir ātri sasniedzami un būtu par labu visiem, tātad kuri būtu tūlīt sasniedzami un redzami. Cezara aptvērums, eh, Cezara projekta apjoms ir ārkārtīgi liels. Tad tas iekļauj gan datu apmaiņu, gan kontrolas sistēmu, gan lidmašīnu aprīkojumu un tā tālāk. Runājot par lidmašīnu aprīkojumu, tad eh, tas eh, lielā mērā interesē arī civilās aviācijas pārstāvjus. Šobrīd nav zināms, kādas iekārtas tiks eh, instalētas uz lidaparātiem, un pilnīgi noteikti būs tāda lidaparāta, kur neatbildīs jaunajām tehnoloģiskajām prasībām. Kad aviācijas pārstāvi konkrēti zinās, kādas ir Cezara prasības, kādas radiofrekvences būs nepieciešams un tiks izmantotas, un kāda būs šī jūsu pieminētā projekta sistēma. Nākamais. Vai jums ir kādas idejas par to, kā tiks finansēts veco lidmašīnu aprīkojumu nomaiņa? Elka Drāvikungs. Eh, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil om te beginnen natuurlijk... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es iesākumā gribētu pateikties Patrikam Kītam. Eh, Cezāri ir ļoti svarīgs Eiropas projekts, un mēs vēlamies, eh, lai tas vainagotos nu panākumiem. Jāņem vērā arī ambiciozā eh, programma un noteikti grafika. Es gribētu aicināt komisija rieģēt uz sacīto konkrēti, kad komisija nāks klājā likumdošanas priekšlikumu e, šo pasākumu ieviešanu sakarā. Un es arī gribētu dzirdēt kaut ko par budžeta jautājumiem šajā budžetā. Ja pareizi sapratu, mēs runājam par 30 miljardiem eiro. Jūs uzsvērtāt šo budžetu, kur tiek piesaistīti arī privāti līdzekļi, bet jautājums ir par to, kā vidējā un ilgā termiņā tiks injicēti papildu līdzekļi Eiropas līmenī. Jūs arī runājāt par pamudinājumiem, par, par dažādiem samazinājumiem, kas eh, varētu palīdzēt piesaistīt investīcijas, eh, agrīnas investīcijas gaisa satiksmes un gaisa satiksmes kontrols jomā. Un jūs varētu arī mums pastāstīt uh, par termiņiem. Jūs runājat par likumdošanu, vajadzētu izvairīties no laika zaudēšanas un it īpaši vajadzētu izvairīties no programmas eh, ieviešanas kavēšanas. Tālāk, eh, globālāks jautājums. Pasaules mērogā Cezāra nav vienīgais operators. Es domāju, ir citi savienoties valstīs, un jūs runājat par starp eh, savietojamību par, par interoperabilitāti starp abām sistēmām. Cik tālu mēs esam um, attiecībā uz Eiropas iekārtu pirkšanu vai pārdošanu trešajās valstīs. Šajā tirgu ir ārkārtīgi liela konkurence, un ko var darīt Eiropas institūcijas, lai atbalstītu šādas iespējas? un Cezāra īstenot savu lomu ārpus Eiropas. Divi vēl novērojumi mēs atkal saskaramies ar pelnu nākotni, un es gribētu zināt, cik lielā mērā nākotnē Cezāra varēs būt ar savu pilntiesīgu lomu un dos iespēju labāk noteikt lidojuma aizliegumu zonas. Vai būs iespējams, pateicoties tehnoloģijām, izvairīties no liekām eh, lidojumu anulēšanām? Un es arī gribētu zināt, cik nozīmīga loma Cezāra ir vienota debesu projektā. Jūs zināt, ka ir pieņemti dažādi noteikumi aviācijas sakarā un ko jūs varat mums sacīt attiecībā uz 2012. gada termiņiem? Un pēdējais jautājums par Cezāra klimata ietekmi. Jūs runājāt par pozitīvo aspektu darbam, bet kas tad notiek ar klimatu? Jūs runājat par 10% samazinājumu izmešiem, vai šie skaitļi vēl aizvien ir aktuāli, vai tie tiek izvērtēti, ko jūs varētu sacīt šajā sakarā? Un vēl viens eh, jautājums pakārtot šeit. Var mēs redzam lidmašīnas debesīs un šeit emisijas ietekmē klimatu. Vai varētu būt kāds, kādas sekas šeit, kas ir saistāvas ar temperatūru, bet šeit ir nepieciešams ciešāk sadarbības starp meteoroloģiskiem dienestiem, gaisa satiksmes dispečeriem un. Uh, aviācijas uzraudzības iestādēm kopumā. Es domāju, ka šīs kontrols varētu būt efektīvāks un mērķiecīgāks. Kā sist, eh, sist, eh, situācija varētu uzlabot šajā sakarā? Paldies, Maisners kundze. Paldies, priekšsēd, arī es gribētu Kaikungam sirsnīgi pateikties daudz jautājumu ir izskanējuši, tāpēc man nav jārunā gari. Man arī jāsaka, ka Eh, es, man drīz būs jādodas prom no komitejas sēdes, kolēģis Uģas turpinās manā vietā, bet jūsu prezentācija bija ļoti interesanta, man ir daži papildu jautājumi. Jūs pieminējat to, ka uh, ekoloģiskās tendences uh, aviācijā un tas viss ir uh, ciešā saskaņā ar Single European Sky, vienotām Eiropas debesīm. Uh, un tas viss ietekmēs vides eh, situāciju gaisa telpā virs Eiropas. Tāpēc gribētu jums jautāt, cik eh, jūs esat jau koordinējies ar mūsu koordinātoru eh, vienotām Eiropas zemēm Jažam Boskungu, un vai jums ir vēl nepieciešams mūsu atbalsts? Un otrs, attiecībā uz um, pelnu uh, mākonu, ko Alhadrauji kungs pieminēja, kas mums pat rabam ļoti nodarbina. Vai jūs neredzat iespēju, ka ar jaunām tehnoloģijām var būt uh, Eh, lidaparāti būtu eh, mazāk jūtīgi eh, šādiem pelnu mākoņiem, es nezinu, tehnisko pusi, tad es jums tikai jautāju. Un tad jūs teicāt, ka Eiro, Eiropas atbalsts vēl vairāk ir vajadzīgs, vai tas attiec tikai uz finansējumu, vai arī mēs varam veicināt Cezāru darbību, piemēram, publicitātes veidā vai tam līdzīgi. Fosters kundze nākamā. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies Patrika Keikungam par šo prezentāciju. Būtu ārkārtīgi interesanti, ja kādā no jūsu slīdītēm, es nezinu, vai varbūt ir iespējams kopijas saņemt. Tas būtu ārkārtīgi labi, jo mums ir informācija Eh, ko mēs esam saņēmuši par Cezāru šajā komitejā, un tomēr interesanti ir dzirdēt, kā Cezāra projekts attīstās. Bet atcerēsimies, ka šobrīd Eiropai tuvojās un jau to ir pārklājis um, pelnu mākols, un redzēsim, kā tas attīstīsies. Šobrīd, kā jau uh, priekšsēdētājs atgādināja, un vairāk no deputātiem to atcerās, jau pirms vairākiem gadiem mēs atbalstījām uh, transporta pārvaldes attīstības izmaiņas. Mēs saprotam, ka attīstīt kaut ko un mainīt, tas prasa ilgu laiku, bet šobrīd mēs jau kļūstam samērā nepacietīgi. Uh, Vai dalība valsts tiešām veic to, kas tām būtu jādara? Protams, mēs saprotam, ka ir arī zinām finansiāli ierobežojumi, un tas ir skārs visas dalība valsts. Un, protams, ka transporta sistēmas atjaunošana varbūt nav galvenā prioritāte dalību valstīm. Un tomēr ir vesela virkni kompāniju, kuras ir gatavas investēt tehnoloģijās. Jūs jau teicāt, ka tas būs jādara. Uh, ir jāinvestē šajās programmās, bet eh, ja kompānijas nezin, kāds būs rezultāts, tad jau mēs neko nepanāksim. Pie tam ir jāpieturās pie laika grafikiem. Mums ir jā, tas, tas viss ir jāsaslēdz kopā arī ar starptautiskajām sistēmām, pie tam tam ir jānotiek konkrētajā laikā. Es uzskatu, ka tas maksās daudz dārgāk, ja mēs neko nedarīsim un nepanāksim progresu. Ar kolēģiem Mēs esam runā ar kolēģiem no vidas komitejas, mēs esam runājuši par to, kā novērst sastrēgumus uz ceļiem, jo tas jau maksā daudz vairāk nekā investēt tehnoloģijās. Raugoties arī uz degvielas cenām, tās tikai pieaug. Ja mēs skatāmies arī uz avio pārvadājumu cenām, katrā ziņā nauda ir viens no aspektiem. Būtisks, jā, protams. Jau viens no kolēģiem runāja par funkcionālajiem blokiem avio pārvadājumos. Un ka SES e noteikumi jau to atrunā. Un eh, viens no mūsu pārstāvjiem jau ir apmeklējis vairākas Eiropas galvaspilsētas, lai pārliecinātu, ka ir jāinvestē. Bet eh, šobrīd mēs zinām, ka ir vairāk šie FBS. Katrā ziņā ir ļoti daudz jautājumu, kurus eh, mēs varbūt noteikti neizrunāsim šodien, kur ir tehniskas dabas, kur ir sarežģīti. Vispār viss šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Bet skaidrs ir viens, ka ilglaicīgie ieguvumi lielā mērā pārspēj visus tos īslaicīgos, varbūt negatīvos momentus, kā jau šeit izskanēja naudu un līdzīgi. Uh, Varbūt, ka mēs varētu uzklausīt komisiju, bet es vēlētos pateikties Patrikam, pateikties par to, ka jūs apmeklējāt šo komiteju, bet mums ir nepieciešams būtisks pamudinājums, pagrūdiens, un to mēs visi saprotam. Paldies! Paldies, Kačankungs! Paldies, prieksēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties arī Patrikam par jūsu ievadvārdiem. Arī es vēlētos varbūt uzdot pāris jautājumus. Un, protams, arī man interesētu jūs slīdīt saņemt papīra formā, un tad es būtu labāk sagatavojies. Tātad, lai nebūtu tā, ka mēs šeit uzdodam jautājumus par lietām, kuras jūs jau izskatījāt savā prezentācijām. Jā, visi mēs esam viensprāts, ka mums ir nepieciešama vienota Eiropas avio pārvadājuma kontrolas sistēma, vienota Eiropas avio telpa, gaisa telpa, un mums ir nepieciešama arī viena centrāla iestāde, aģentūra, kura to visu uzraudzīs. Un eh, vienīgais, kā mēs to finansiāli un strateģiski varam panākt, ir piesaistīt privātos investorus. Es pilnībā pievienojos jau kolēģi uzdotajiem jautājumiem jautājumiem, bet varbūt no savas puses vēl viens nedaudz citāds skatu punkts. Tātad mēs vēlamies, lai šī jaunā Eiropas sistēma būtu kiberuzbrukumu droša. Eh, par to ir runāts jau daudz, un esmu pārliecināts, ka sistēma pie tā arī strādā, bet es vēlētos konkrēti jautāt, kā jūs konkrēti strādājat pret kiberuzbrukumiem, lai sistēma būtu droša pret kiberuzbrukumiem. Un otrais jautājums. Es vēlētos konkrēti zināt, kāda veida sadarbība ir starp Cezaru un Latvijas valstīm, kā arī bijušajām NVS valstīm. Vienā, vienā no jūsu slīdītēm Eh, kaut kas bija par aizsardzību, par NATO, bet eh, jūs to ātri nomainījāt, un es nesapratu. Jā, NATO eh, jau ilgus gadus ir pārvaldījis militāro gaisa telpu. Vai SSR sadarbosies ar NATO? Jo, protams, ka Eiropas vienotajā gaisa telpā būs jāsadarbojās arī ar citiem spēlētājiem. Es pilnībā pieviedru, pievienojos Elka Draujikunga teiktajam par sadarbību ar NextGent Amerikas sistēmu, arī tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un eh, vai šīs abas sistēmas ir savietojamas? Tikā Ukundze. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer și eu. Paldies, priekšsēd. Es uh, gribētu runāt par to, kā Cezāra projekts uh, sadarbojas ar vienoto Eiropas debešu Single European Sky projektu un eh, kā tas atsaucas uz funkcionējošo gaisa telpas bloku uh, sistēmas trūkumiem. Man ir vēl viens jautājums. Vai ir problēmas attiecībā uz apdrošināšanu vai finansējumu? Mēs zinām, ka ir tādas dalībvalstis un arī privāti investori, kas ir iesaistīti šajā kopīgajā iniciatīvā, būtu svarīgi zināt, Kur, jūsuprāt, tieši pietrūkst finansējums un kā šo finansējumu trūkumu varētu pārvarēt? Galbeidzot, man ir vēl viens jautājums, vai kopīgā iniciatīva eh, kas ir vērsta uz jaunu, efektīvāku, energoefektīvāku uh, mazāk degvielas patērējošu uh, dzinēju uh, ražošanu, vai tas, uh, uh, kā tas, kā tas būs, uh, vai to ietekmēs kaut kā patreizējie uh, akal um, pelnu mākotņu, un kā ir ar smilšu vētrām, mēs zinām, kā arī tās apdraud dažas Eiropas reģions. Paldies. Es nevarēju dzirdēt uzstāšanos no paša sākuma, bet, protams, vēsturiski šī komiteja jau vēsturiski nodarbo. Arī runājot par finanšu perspektīvām, vienmēr ir atbalstījusi Cezāru visos minētajos aspektos, apzinoties to, cik nozīmīgi ir drošība, aviācijas uzlabošana un aviācijas gaisnāpa. Es gribēju jautāt. Uh, ņemot vērā to, kā šobrīd ir jāstieprina šī aizsardzības sistēma no industriāla un tehnoloģiska viedokļa ir ļoti nozīmīgs Cezāra Eiropas uh, industrijai, visam, kas ir saistāms ar patentiem eh, un industrijas attīstību. Jūs varētu sniegt uh, skaitu šajā sakarā. Un ļoti nozīmīgi ir tas, vai sākot ar Cezāru ne tikai eiro kontroli, kas ir uh, kā um, viens no sarunu partneriem, vai šajā sakarā jūs varētu faktiski palīdzēt uh, Ehm, paskaidrot, atkārtojoties šai vulkānisko pelnu krīzei, kāda ir Cezāra atbilde šobrīd un e, ko mēs varam izmantot, lai stiprinot, stiprinātu šo aizsardzību un atbalstu e, e, Cezāra Eiropas projektam. Paldies! Paldies! Un no savas puses tas, ko es vēlētos uzsvērt, godātais Keikungs. Tātad vairāk deputāti uzdeva jautājumu par Cezaru saistību ar Eiropas vienotās debes projektu, ar Jeržembovska kunga darbu, ar funkcionālās gaisa telpas blokiem un līdzīgi. Tātad Vai visi šie projekti ir savā starpā saistīti, vai jūs sadarbojaties savā starpā un kā tas nāks par labu visiem lietotājiem? Nākamais par dalību valstīm, par to ātrumu, kādā dalību valsts īsteno šos projekts, un, protams, ka tas mums ir lielākais sāpju avots. Kā jau Fosters kundze teica, tas nav nekas jauns. Mēs jau zinām, ka situācija tāda ir bijusi gadiem, bet beidzot mums vajadzētu mācīties no pagātnes kļūdām. Mēs eh, redzam zināmu progresu un tomēr netik ātri un netik gludi, kā mēs to vēlētos. Otrkārt, mēs eh, vēlētos, teiksim, līdz 11. gadam jau kaut ko panāktu, un tomēr saistības starp vulkāniem un dalību valstu vēlmi darboties vienotā Eiropas gaisa telpā. Tātad, līdz ko parādās vulkāns, tad dalību valsts uzreiz sāk brēkt un bļaut, ka ir jābūt kopīgai Eiropas gaisa telpai, un līdz ko vulkāns beidz izvēmt pelnus, tā dalība valsts uzreiz pieklust, un tad sākās atkal cits vulkāna izvirdums. Iespējams, ka mums ir nepieciešams vairāk vulkānu Eiropā, lai beidzot dalība valsts saprat, ka, saprast, ka ir jāsāk rīkoties un nevis tikai ķepuroties. Nākamais man interesē McKinsey pētījums, kuru jūs jau pieminējāt savā ievadrunā. runā. E, un e, interesē tas mani tādā aspektā, ka kāds ir scenārijs, tātad Cezāra projekts un vienotās Eiropas debesis, ko tas dos? Jo viens no jautājumiem, uz kuriem mums ir jāatbild un kas mūs interesē, ir tātad bāžas, bailes, es nezinu, kāds ir pareizais lietvārs, ir tik ārkārtīgi daudz kontrolas jau aviācijā un ka ir tie, kuri uzskata, ka tas viņiem apņēmis darbu, ka kontrolieri paliks bez darba un tā tālāk. Protams, ka tādas bažas pastāv cilvēkos, kur strādā. McKinsey pētījums, jūs jau teicāt, ka tā nebūs. Ja tā nebūs, kā tad mēs varētu pārliecināt gaisa telpas kontrolierus, un es skatos uz Dominiku, tā tad īpaši franču gaisa telpas dispečers un kontrolieris. Tā tad tā ir iespēja, tas nav drauds, no tā nav jābaidās, nav jābaidās zaudēt darbu šo projektu dēļ, pie tam, kā jau es teicu, tā nav tikai franču gaisa telpas kontrolieru un dispečeru bāža. Uh, Tas e, lielā mērā ska, skar visus, kas strādā dispečera jomā. Varbūt jūs varētu nedaudz iepazīstināt mūs ar to, kā mēs varam pārliecināt vai, teiksim, argumentēt gaisa telpas dispečers, ka tas viņiem nāks tikai un vienīgi pa labu un nevis otrādi. Labi. Vai komisija vēlētos izteikties Baldvin kungs? Priekšsēdētāja kungs, eh, es nekad neatteikšos no iespējas runāt. Es eh, varbūt ļaušu Keja kungam vispirms atbildēt uz jautājumiem, un tad varbūt atbildēšu uz tiem, kas attiecās uz komisiju. Tas nozīmē tikai tad, ka jūs atbildēsiet, ja viņš kaut ko nepareizi un jums nepatīk un pateiks, saka priekšsēdētājs. Nu labi, tā tad Keja kungs dod vārdu jums. Paldies! Tik uzdot veseli virkni interesantu jautājumu, un es mēģināšu atbildēt uz tiem visiem, bet pēc kārtas. Vispirms Cezars saistība ar Eiropas vienotajām debesīm projektu. Cezars ir pilnīga un neatņemama Eiropas vienoto debesu projekta daļa. Tātad mēs esam simbiozē. Eiropas vienoto debesu projekts nevar darboties bez Cezara un otrādi. Uh, Īpaši atceraties pieminot jaunās tehnoloģijas, jaunu ekipējumu, likumdošana mums palīdzēs īstenot šo ekipējumu un lai ir skaidrs, ka pilnīgi visas dalību valstis ekipējumu īstenos un ieviesīs vienā, vienā laikā. Uh, Eh, es esmu runājis ar Jāržam Bolska kungu un eh, ir pilnīgi godīgi apgalvot, ka, ka salīdzinot ar Cezāru, līdz pavisam nesenam brīdim, kad Jāržam Bolska kungs sāka piestrādāt pie šiem jautājumiem un diskutēt šos jautājumus, tātad agrāk nebija bijušas eh, diskusijas par funkcionāliem gaisa telpas blokiem un Cezāru. Tātad eh, starp dažādām aizsardzības sistēmām, gaisa spēkiem, starp dažādiem spēlētājiem debesīs ir dažādi vienlīgi, dažādi līgumi. Tātad ir jauna, teiksim, gaisa ceļu izveidošana, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs runājam par veidu, kāpēc iespējas ātrāk panākt vienošanos, un tomēr mēs vēl neesam nonākuši līdz brīdim, kad būtu jārunā pilnīgi konkrēti par jauno tehnoloģiju īstenošanu un par labāku koordināciju jaunu sistēmu iepirkumos un īstenošanā. Bet eh, šobrīd nav neviens fab kuros būtu vienota sistēma, un tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kāpēc visi gaidīs līdz tam, kad Cezar būs pietiekami nobriedis, kad visi varēs runāt par Cezar sistēmas ieviešanu. Mēs esam uzsākuši dialogu ar Fabiem ir tādi, kuri joprojām ir institucionālo diskusiju līmenī un patiesībā nav nekāda pievienotā vērtība nedz viņiem, nedz mums, kā īstenot Cezara fabos. Bet, kā jau es teicu, mēs esam, uzka, mēs esam uzsākuši ar apvienotās karalistes un īrijas fabiem un mēs esam sākuši koordinēt mūsu darbu. Tas viss jau notiek. Piemēram, mēs vēlamies panākt, ka brīdī, kad mēs kaut ko darām, tātad jaunās sistēmas īstenošana un palaišana, eh, lai tas nenotiktu, teiksim, visā valstī, bet vienu reizi FAB ietvaros, lai tas nenotiek kaut kā pakāpeniski. Run, runa par pelnu mēteļiem, pelnu mākoņiem. Es eh, neesmu pārliecināts, ka Cezar var šobrīd jau ko šeit palīdzēt. Es būtu tikai un vienīgi priecīgs jums paziņot, ka ar Cezaru palaišanu pelnu mākoņu vairs nebūs, ja vismaz ar tiem saistītās problēmas būs atrisināts, bet diemžēl ne. Uh, Tātad eh, par pelnu mākoņiem. Patiesībā tas ir lēmumu pieņemšanas procesa līmenī, kurš nolēma ko, kad un kāpēc. Jo Cezara ir tikai tehnoloģijas, tikai instrumentārijas. Ko mēs vēlamies panākt, ko vēlamies izstrādāt? Mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas daudz efektīvāk ļautu izplatīt informāciju starp iesaistītajām pusēm, un otrkārt mēs vēlamies daudz precīzāk izstrādāt iespēju, kādā veidā apiet pudeļu kaklus, tātad kas tas varētu būt, vai tas ir, vai tas ir pelnu mākonis vai tie ir citi kaut kādi vājie punkti. Ar Cezar sistēmu mums izdosies optimizēt sistēmu, kādā veidā apiet šos vājos punktus, šos ahilēja papēžus. Runājot par sadarbību ar citām pasaules valstīm, ar citām pasaules daļām, šobrīd uh, Mums eh, var teikt, ka ir divas galveno, galvenās problēmas, programmas, kas darbojās pasaulē. Mums ir Cezara un Amerikas Savienotajās valstīs ir Nexgen. Eh, sadarbība ar Amerikas Savienoto valstu Nexgen sistēma ir ļoti laba, tātad mums ir tehniska sadarbība, mēs apmainomies ar informāciju, ko mēs darām, bet eh, būsim atklāti. Ir tādi jautājumi galvenokārt tie ir saistīti ar savu veidu konkurenci starp ražotājiem, starp industriālajiem partneriem Sezan un Nexgen. Tas ir pirmais un otrais varētu būt konfliktējoši laika grafika un pat konfliktējoši standarti. Mēs no mūsu puses esam gatavi par tiem diskutēt un esam gatavi uh, Eiropu nostādīt labākās pozīcijās, lai vismaz runātu par šiem jautājumiem, bet vismaz no mūsu puses mums ir gatavs mehānisms runāt par to, ja amerikāņi ir gatavi runāt par visiem šiem jautājumiem, problēmām un gatavi tos risināt. Tātad eh, patreiz šobrīd mēs esam tādās zināmās sprukās, varbūt tas ir pārāk spēcīgs vārds, un tomēr ekonomiskais klimats šobrīd ir tāds, ka pasaulē nebūs divu standartu. Būs viens standarts, kas būs savstarpēji saistīts un inter interoperabls, bet, protams, ka zināma konkurence ražotāju vidū pastāvēs kaut vai patentu jomā, bet Galvenais, lai mēs par to runātu ar amerikāņiem, lai mēs vienotos par konkrētām lietām un par lietām, par kurām nevaram vienoties, tad tās atkal aiziet citu instanšu lemšanai. IKO mēs jau esam sākuši diskutēt par šiem jautājumiem, jo, piemēram, Latviņa Amerika un arī citas pasaules valstis, tātad eh, sadarbībā ar Brazīliju un Meksiku, mēs vismaz e, mēģināsim informēt mūs pašus arī Meksikā, tātad Brazīlijā un šeit, kāda ir mūsu plāna un ko mēs darām. Un mūsu apņemšanās un mērķis ir pēc iespējas precīzāk koordinēt mūsu laika grafikus, visas aktivitātes, tātad e, situācijās, kurās mēs runājam par uh, um, par lidmašīnu aprīkojumu, lai būtu tā, ka, piemēram, um, Eiropas lidmašīnām ir aprīkojums, kas tām ļautu iebraukt Latīņu Amerikas valstu gaistelpām. Ķīna un Indija. Šeit man būtu jāpiebilst, kā mēs esam nedaudz atpalikuši no amerikāņiem. E, FAA ir parakstījis veselu virkni nolīgumu ar Ķīnu, Indiju, Japānu, Kanādu, bet eh, mēs, ko mēs mēģinam darīt, mēs mēģinam nodrošināt tādu situāciju, lai laika grafiki būtu savietot ar šo valstu pārvaldītājiem, un lai mēs tiešām dažādos reģionos vismaz sniegtu un apmainītos ar informāciju. Kas būs ārkārtīgi svarīgi, būs ICAO, jo gala beigās tā ir starptautiska aviācijas organizācija, kura pieņēma un arī īsteno vispasaules standartus. Un eh, mēs ar ICAO sadarbojoties mēģināsim domāt par to, kāda būs nākotne gaisa telpā pasaulē, un, protams, mēs mēģinam pēc iespējas aktīvāk piedalīties visā tehniskajā semināru gūzmā, kas šobrīd notiek ICAO par gaisa satiksmes kontroli un meteoroloģiskajiem jautājumiem un klimatizmaiņām. No Cezara puses mēs uzskatām, ka Cezara nāks par labu videi. Mēs eh, joprojām pieturamies pie tā, ka katram lidojumam par 10% ir jāsamazina izmeši. Un eh, jau šobrīd ir skaidrs, ka mēs pat bez īpašiem tehnoloģiju izmainījumiem varam sasniegt 3-4%. Tātad, eh, ko darīt, lai 10% mēs sasniegtu pēc iespējas ātrāk? Uh, Konkrēt tas nozīmē galvenokārt to, ka kapacitāte sasniegta ar Cezaru būs eh, oglekļa izmeša samazinājums. Un tātad Cezara tehnoloģijas nodrošinās eh, tā saucamo oglekļa neitrālo tehnoloģiju izmantošanu, un kad mums būs zināms kaut kas konkrētāk par tehniskajiem datiem, tad esmu gatavs atgriezties pie jums un par to diskutēt. Cezara ietvaros mēs nerunājam par aviācijas kā tādas, kā nozares ietekmi uz klimata izmaiņām. Šobrīd šādas izmaiņas notiek vai klimata izmaiņām aviācija nāk par sliktu vai par labu, bet Cezara to nedarbojās. Mēs nekādā ziņā nepiedalāmies nekādos pētījumos un zinātniskajos, zinātniskajās ekspertīzēs par to, kā aviācija, kā nozara ietekmē klimata izmaiņu, tam ir pilnīgi citas institūcijas, bet mēs sadarbojamies un pie tam cieši ar meteoroloģiskajām stacijām, ar meteoroloģiskajiem institūtiem, un mēs sadarbojamies tādā veidā, ka mēs ņemam vērā meteoroloģisko prognožu modeļus un iestrādājam tos mūsu sistēmās. Tas uh, patiesībā nozīmē to, ka ja ir kaut kādi riski meteoroloģiski apstākļu dēļ aviācijai, tad mēs Cezāri jau būsim izveidojuši meteoroloģiju, kā šos riskus vai pudeles kaklus apiet. E, tik uzdoti jautājumi par labumu visiem un ātru labumu visiem. Mēs e, mēģinam strādāt pie šiem jautājumiem, mēs mēģinam runāt par to, ko pēc iespējas ātrāk kā labumu iegūt. Mēs esam runājuši par tā saucamajiem attālajiem kontroltorņiem, un tas sāks darboties jau nākamajā gadā. Tam būs ārkārtīgi būtiski ietekme uz gaisa kontrolas efektivitāti, jo, piemēram, Eiropas ziemeļos pilnīgi noteikti, bet arī dienvidos ir lidostas, kurām ir jābūt eh, kontroltorņiem, bet eh, kuri kontrolē tikai un vada kā dispečeri tikai piecas lidmašīnas dienā. Un eh, ir tādi kontroltorņi, kuri pārvalda un ir kā dispečeri piecām lidostām ar milzīgu lidmašīnu daudzumu. Un tad jau ir tas jautājums par dispečeru darba vietu saglabāšanu. Pilnīgi noteikti var apgalvot, būs tādi, kas apgalvos un argumentēt, ka attēlē kontrola torņi samazinās dispečeru skaitu, bet mēs runājam par uh, apmierinātība ar darbu, jo neviens man nepierādījis, ka dispečers vadot piecas lidmašīnas ir laimīgs savā krēslā. Tas ir pirmais arguments. Otrais, pie kā mēs strādājam, tā tad arī gaisa dispečeru arotbiedrība. Uh, strādā pie tā, kā jaunas tehnoloģijas un jaunas instrumentārijas var uzlabot dispečera darbu, piemēram, kaut vai noguruma samazināšana, stresa menedžments. Mēs strādājam pie dispečeru darba vides uzlabošanas. Tātad Cezāra programmā mēs piestrādājam pie tā, ka tas pats dispečeru skaits varēs uh, apkalpot lielāku lidmašīnu skaitu. Tātad mēs runājam par efektivitāti, mēs runājam par ieguvumiem, tātad eh, tas pats dispečers skaits saglabo, saglabājas, bet viņi apkalpos lielāku lidmašīnu skaitu. Tās arī ir patreizējās diskusijas arī ar dispečeru arotbiedrībām, un mēs visi esam vienisprāts, ka mēs ejam lieliem soļiem un labi uz priekšu. Nākamais jautājums par dalību valstu lomu un par parlamenta uh, atbalstu Cezara programmai. Mēs, runā, mēs strādājam ārkārtīgi konservatīvā jomā, avio pārvadājumi ir konservatīva nozara, un jebkuras izmaiņas panākt ir grūti. Cezara un vienotās Eiropas debesu projektā uzreiz ir jāpasaka, ka, piemēram, dalību valstis spēlē pēc tādiem noteikumiem solīt uz priekšu un divus atpakaļ. Uh, Tāpēc mums ir nepieciešams parlamenta atbalsts, jo, piemēram, situācijā, kad mēs runājam par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, būs ļoti liela pretestība no dažādiem spēlētājiem šo tehnoloģiju izmantošanā. Jo, piemēram, jebkuram individuālajam biznesmenim jau tas eh, nenāks par labu, jo tās ir izmaksas, bet tas nāks par labu visiem. Un nākamais vienotās Eiropas debesis savā nolūkā un mērķī ir labas, bet eh, mēs nevaram piespiest tam notikt, teiksim, rīt, un man ir lielas bažas, ka vienotās Eiropas debesu projekta īstenošana būs samērā grūta. Piemēram, Amerikas Savienotajām valstīm ir eh, tas, tā priekšroba ir tikai viens, eh, viens lē, vien lēmēja iestāde, viens izpildītājs, un šeit mums tādu ir daudz. Tātad Amerikā, ja viņi par kaut ko vienojās un nolēma, tas uzreiz tiek īstenot dzīvē. Runājot par Cezaru labāku īstenošanu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par to, kāda ir konkurence starp dažādām dalību valstīm. Bieži vien tas, ar ko mēs strādājam, Cezāra ir savu veidu pionieru un čempionu izvirzīšana, piemēram, attālie kontrolu torņi. Es jau agrāk pieminēju to, ka, piemēram, eh, Zviedrijas valsts un Zviedrijas energo piegādātāji ir bijuši pietiekami drosmīgi uzsākt šo projektu. Un, kad mēs to iestrādājām mūsu darba programmā, neviens cits, izņemot Zviedrs, nevēlējās to īstenot un pie tā strādāt. Bet tagad, kad mēs e, pārbaudām šos tehnoloģijas, un visiem ir skaidrs, ka tehnoloģija ir pietiekami droša, un kad arī dispečeriem patīk šīs jaunās tehnoloģijas, Tagad mēs redzam, ka ir vesela virkne valstu, kuras saka, es negribu formāli tikt, tātad dalību valsts nevēlas formāli tikt iesaistīt šajā projektā, bet viņām ļoti interesē, kas tiek darīts un kā. Līdz ar to mums vajadzētu varbūt veicināt šādu veidu pozitīvo konkurenci starp dalību valstīm, lai dalību valsts ieinteresētu, bet šeit mums būs nepieciešams parlamenta atbalsts. Tagad, godātie kolēģi, ceru, ka es atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem, varbūt vienīgi vēl par aizsardzības jomu. Es saprotu jūsu bāžas, es saprotu Cezars sistēmas eh, neaizsargātību, ja tā varētu teikt, pret kibernoziegumiem. Mēs esam sadarbojušies ar aizsardzības eh, iestādēm, tādām kā Eiropas aizsardzības aģentūra un arī NATO, kā uzlabot Cezāru drošumu un dažādus firewallus. Un līdz gada beigām mēs izvērtēsim iespējamos draudus un kā izveidot konkrētas barjeras, pareizās barjeras, lai šie riski būtu pēc iespējas minimāli. Ceru tagad, ka esam atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. E, visai e, e, plaši tiešām izteicāties, un tagad tu iespēju Baldvin kungam runāt. Paldies. Jā, paldies par šo ļoti svarīgu uzklausīšanu. Es domāju, tas ir labi, ka mums ir iespēja uh, iedzināties šajos svarīgos jautājumos. Atvainojiet, ka es nevarēšu jūs izklaidēt. Uh, ar uh, pretrunām, bet uh, es ļoti gribētu atbalstīt visu eh, Patrika sacīto. Es domāju, viņš sniedz ļoti plašs un izsmējošs atbildes uz visiem jautājumiem, un tas, ko viņš teica sākumā pār uh, vienoto Eiropas debesu projektu un uh, vien, uh, um, Cezāra projektu ciešo saikni, es domāju, tas ir pilnīgi um, um, pareizi, un paldies arī Eiropas parlamentam par stingru atbalstu Cezāra projektiem, tas ļoti svarīgi komisijai. Uh, Kopsavilkumā, ko mēs esam ieguši no šī procesa? Būtiski ir resursi Eiropas līmenī un plašāk ir uh, Mm, apkopoti un privāto un valsts sektoru um, mm, ir satuvinājis un visi šie iegūmi, kurus, pa kuriem Patriks runāja, avio kompānijām, gaisa telpu kontrolieriem, pasažīriem un eh, avio uh, lidaparātu ražotājiem, mēs visu to uh, tiešām uh, varēsim piedzīvot. Un Patrika darbs tiešām ir ļoti nozīmīgs. Uh, Eh, viņa prezentācija mums palīdzēja saprast eh, šī projekta loģiku, arī kādiem mums tas ir jāturpina atbalstīt. Eh, Priekšsēžu kungs, dažas piebildes vēl. Mēs tagad saskaramies ar izaicinājumiem. Cezāra tālākā īstenošanā. Akadrai kungs uzdev jautājumus, kas tiešām skar lietas būtību attiecībā uz tālāko darbu, uh, uh, budžeta uh, jautājumiem, finansējuma jautājumiem un kā mēs varam projektu iekavēšanos novērst. Uh, Eh, un es arī runāšu par šiem pašiem akadrauju kungu minētiem jautājumiem. Galvenais, kā Patriks sacījums, jārada pareizi apstākļi visam iesaistītām pusēm, lai šīs tehnoloģijas un procedūras izmantot sinhronizētā, koordinētā veidā, un tas arī ir visgrūtākais šajā visā uzdevumā, izmantojot vai esošos ES instrumentus un mehānismus, strādājot vienoto Eiropas debesu ietveros to visu darīt. Komisijā mēs esam izveidojuši augsta līmeņa darbu grupu, kurā ir pārstāvēta Eiropa, Eurokontrol, David, eh, pārstāvs David McMillans, eh, Patriks Gudūm, Patriks Kīs eh, pats no Cezāra un to vada Maties Rūte, kas vakar vakarā pie mums viesojās. Uh, Un tagad mēs šo ziņojumu, šo, šīs četru vīru komitejas ziņojumu uh, finalizējam uh, par galveniem jautājumiem. Uh, šis ziņojums tiks nosūtīts viceprezidentam Kalas kungam, un uz tā pamata mēs ceram, ka komisijai būs iespēja uh, šī gada gaitā uh, priekšlikumu sagatavot precīzāk. Nevar uh, jums neko par to pastāstīt. Uh, ir bijis grūti precīzi prognozēt, kad un e, kur e, priekšlikumi tiks sagatavot, bet e, tā ir mums augsts prioritāte, to es jums varu apliecināt. Kādas trūkums jau ir identificējis ziņojums? decembrī komisija bija sagatavojusi scenāriju dokumentu, un darba grupa ir arī nākus pie atziņas, ka um, neviens viens pats šo uh, efektīvo pārvaldību nespēs nodrošināt. Ir vairāk līmeņi - politiskais programmas un projekta līmenis. Uh, un visos arī ir darbam jānotiek. Tas nebūs viegli, e, to nav viegli konceptuāli izklāstīt, bet tas ir ļoti svarīgi to e, visu saskaņot, e, lai privātie un valstiskie darboņi spētu sadarboties Cezāra veicināšanā. Par finansējumu. Es domāju, esam identificējuši dažādas finansēšanas avots, tos var kombinēt dažādā veidā lai nodrošinātu uh, uh, Cezāra īstenošanas sinhronizāciju. Pat labam mēs neredzam nekādas īpašas Cezāra eh, finansēšanas mehānismas, bet, un tie varbūt nav vajadzīgi, bet es ļoti skaidri pateikt, eh, lūdzu arī fiksēt to protokolā, ka ES finansējums būs nepieciešams. Fosters kundzei taisnība, ka viņa eh, mūsu uzmanību uz šo jautājumu vērs. Mēs zinām, ka ar naudu šajos laikos nevienam nav viegli, tie skaitā, protams, arī dalībvalstīm, bet bez ES finansējuma šis projekts nevirzīsies veiksmīgi uz priekšu iepriekš. Mēs varam tikai spekulēt par to. E, ir e, bijusi runa, ka apmēram 30 miljārdi eiro būtu nepieciešama Cezāra īstenošanas posmā. Un šeit varētu būt apmēram 10% valsts finansējums no iesavotiem. Lūk, apmēram par šādiem uh, naudām mēs runājam. Uh, runājot par nākamo daudzgadu finanšu plānu, e, to varbūt e, vajadzēs zināt, e, tiešām kāds finansējums apmēram jāparedz finan Cezāra atbalstam. E, tad par šiem e, FABS, e, tātad funkcionāliem gaistavas blokiem, piekrīt arī šeit Patriks sacītam, plašāk daudz nerunāšu. Jažu Boskungam viesojoties šeit, mums bija saruna par to. Es gribētu ļoti izteikt pateicību Džaržam Boskungu darbam, arī to mums ir svarīgi atbalstīt, un arī paldies komitējai par um, spiedienu, ko jūs izdarījat uz dalībvalstīm. Šis uzdevums ir grūts, bet ļoti svarīgs. Tas, protams, saistīts ar institucionālajiem reģionāliem jautājumiem dalību valstīs un to starpā, bet mums ir jāpanāk tālāks progress. 2012. gada decembris ir reāls eh, termiņš, bet, godīgi sakot, esmu nobežies par to, ka mums dažkārt šķietās, ka nu jau vēl daudz laiks līdz tam, eh, bet eh, tā tas nebūtu nav, jo mums ir ļoti daudz darāmā vēl. Uh, Viceprezidents Kalas eh, raudzīsies uz to, lai šogad mēs ar funkcionālu gaisa stāvu bloku eh, eh, izveidi virzītos būtiski uz priekšu. Mums tiešām ir tas jāsteidzina šis darbs. Paldies vēlreiz Kaikungam par prezentāciju, par šo diskusiju jums visiem. Atgriezīsimies pie šādiem neapšaubām. Nu, paldies komisijas pārstāvjums ar priekšsēdus. Arī Patrikam pasakos vēlreiz. Tātad izskanēja lūgums, ka varbūt deputātiem varētu tikt nosūtīts um, arī uz prezentācijas mm, papīra kopija. Un gal galā uh, interesanti bija atzina, ka Br Briseles taksīši ir uh, attiecīgās tehnoloģijas attīstītāk nekā aviācija, bet nu ne jau nu visās, es domāju, gan tā kā Briseles taksometri nevar visās ziņā būt mums pa piemēra. Paldies vēlreiz Kaikungam par prezentāciju, ļoti noderīga diskusija. Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa komitoloģija par eh, pilotu licencēm. Un saskaņā ar manām piezīmēm komisijai būtu jāsāk šis punkts, un pēc tam es došu vārdu Alkadrāvikungam, jūs sniegtu nelielus ievadvārdus pirms tam. Vismaz tā ir rakstīts manās priekšsēdētāja piezīmēs. Nē, Alkadrāvī kungs, jūs vēlaties neliels ievadvārds. Jā, paldies, kā esat priekšsēdētāji tik elastīgs, tik tiešām es vēlos izteikties, tāpēc, ka tādējādi jau es varu prezentēt dažus jautājumus, kurus pēc tam komisija varēs attīstīt savā prezentācijā vai atbildēs, un tas dos iespēju precizēt mm, mūsu darbu. Šodien mēs uzklausīsim eh, dosjē kopīgo attīstību. Protams, mēs būsim jau uzdevuši vairākus jautājumus, un virošanās ir panākts ar koordinatoriem. Ir vairākas citas koordinatoru sanāksmes, un mums ir jāizlemj par to, vai mēs pieņemam paredzēto procedūru. Vai mēs paredzam rezolūciju, kura būtu pret šo procedūru. Un sakotnē vēlos sacīt, ka mēs atbalstam Eiropas licencēšanas sistēmu pilotiem. Es domāju, ka tas atbilst eh, gaisa transporta tirgus attīstībai, bet tomēr kopīgi ar jums gribētu runāt par trim jautājumiem. Pirmkārt, vēlos sacīt, ka viss nebūtu nav tik ļoti skaidrs. Mums nav īsti skaidrības, kā dosie vajag analizēt atsevišķos jautājumos. Un, uh, Eh, konkrēti ir. Man, uh, eh, jā, vliegtuig in, in een... Ir uh, apkalps atpūtas laiks. Tas uh, nozīmē, ka kreisēšanas laikā jeb horizontālā lidojumā apkalpe slocekļi, kas ir mazāk pieredzējis vārdu sakot, šajā situācijā var nonākt pie vadības eh, mazāk pieredzējis pilots, un mums, mēs varētu uzklausīt, par ko tad šeit ir runa. Tālāk privāti piloti, kuri ir saņēmuši savu licenci trešajā valstī, konkrēti Savienotajās valstīs. Šie piloti pauž savas bažas par to, ka ieviešot eh, jaunu sistēmu varētu būt uh, secinājumi, kas nav viņiem labvēlīgi, jo netiktu atzītas viņa licences. Vārdu sakot, šie piloti baidās, ka viņiem būs jāiegūst otra licence, kas prasa daudz laiku līdzekļu, un kā varētu no tā izvairīties. Un arī mums būtu jāzina, kā tas e, ir situācija licenšu atzīšanā. Tālāk vēl viens jautājums, ko mums bieži vien uzdod kolēģi no Eh, Londonas, kuri saskars ar eh, slikto laika apstākļiem, tāds, kad ir mm, zemredzamība. Šie piloti šķiet eh, ar grūtībām var nodrošināt vizuālo lidojumu, un es gribētu zināt, kā komisija ir paredzējusi risināt šos jautājumus. Lūk, jūs varētu mums to precizēt. Paldies. Okay. Paldies. Baldvin kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Alkadrāvi kungs par šo trīs jautājumu skaidru sakārtošanu, uz kuriem es mēģināšu atbildēt bez kavēšanās. Es saprotu, ka man ir īsi jāizklāsta konteksts, ja tas, ko var palīdzēt. Kā jūs zināt, parlamentu un padomas regula Eh, kas ir 206, eh, eh, nu, kas ir pieņemta 2008. gadā nosaka noteikums šajā jomā un piedāvā ieviest detalizētus noteikumus zināmās jomās, taisa skaitā noteikumus attiecībās pilotlicencēm. Tāpat arī šajā regulā ir norādīts, ka šis Eh, eh, noteikumu kopums ir spēkā no 2012. gada aprīļa, kas ir eh, skaidrs termiņš. E, pirms mēneša es sacīju komisijai e, e, palīdz Eiropas Savienības drošības aģentūra sagatavot šos noteikumus un pēc ekstensīvām konsultācijām ar interesētajām personām mēs esam uzklausījuši viedokļus pilotu licencēšanai, kas atspoguļo tos standārtus, kas jau tiek piemēroti dalība valstīs un kas ir apspriesti arī civilās aviācijas starptautiskajā organizācijā un kas tur ir zināmi. Un dalībvalstis arī piešķīra 2010. gada decembrī savu piekrišanu tekstam. Teksts ir nosītīts jums un. Um, eh, padomē izpētē jūlijā. Ja viss darbojas, tad tas viss tiks eh, publicēts oficiālajā vēstnesī šī gada novembrī, un dalībvalstīm vēl būs 4-5 mēneši sagatavot savas sistēmas pirms jau nenotiekums stājas spēkā. Tā tas būtu teorētiski lai piešķirtu vairāk laika ieviest problemātiskos regulas jautājumus. Mēs esam izveidojuši arī zināmas pārejas pasākumus, lai varētu ņemt vērā dalību valstu uh, vajadzības jau no notiekuma ieņemš, uh, ieviešanā. Piemēram, vieglo lidaparātu pilotu uh, licenci, kur tradicionālais periods bija, 8, bija aprīlis 2015. gadā. Tāpat licences, kas neatbilst pašreizējiem noteikumiem, kas ir izklāstīti kopīgās aviācijas prasībās, jeb tā saucamās neģar licences. Eh, tas ir jāmaina līdz 13. Eh, gadam, un mēs domājam, ka tādā veidā var nodrošināt gludu pārēju, bet priekšsēdētāji, varbūt es varētu īsi jūs informēt par attiecīgiem likumdošanas dokumentiem, eh, kurus mēs gatavojamies nosūtīt tuvākā nākotnē jums. E, tuvākais priekšlikums ir papildu priekšlikums e, apkāpu licencēšanai un balstīts uz medicīniskajām prasībām pilotiem un e, lidojumu pavadoņiem. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums palīdzēs nodrošināt eh, mazāk apgrūtinošus noteikumus eh, sākotnējai licenci iegūšanai pilotiem un lidojumu pavadoņiem un atbrīvojas no nevajadzīgas nastas eh, civilās aviācijas administrācijām un eksploatantiem, it īpaši runājot par sākotnējo medicīnisko pārbaudi kas attiecas uz saturu un biežumu šīm pārbaudēm. Priekšlikumi gaida tulkojumu un parlamentā būs tuvāko mēnešu laikā. Tāpat šajos strīdīgajās eh, jomās komisija galvenokārt balstās uz drošības apsvērumiem, uz proporcionalitātes un subsidiartātes jautājumiem. Mēs apzināmies to, cik uh, E, sarežģīti, ir dažādu lidaparātu kategoriju, e, eksploatāciju kategorijas un kādi noteikumi e, pastāv dalība valstīs, kas varētu padarīt dzīvi sarežģītāk. Protams, ka tad mēs šādu uzdevumu iztenojam. Un šo, šajā gadījumā tās ir konsultācijas, tad dažkārt mēs saskarāmies ar dažādu ieinteresēto grupu mm, pretrunīgiem viedokļiem. Trešo, e, trešo valstu izdotās licences, vieglo lidaparātu licences, e, piloti, kas strādā ārpus Eiropas Savienības, un mēs uzskatām, ka tas mums ir atrisināts konsultāciju procesā. Vairākās atbildēs jūs redzat par tematiem, kur attiecas uz pilotu licencēšanu, ka Šie jautājumi ir ekstensīvi un pilnībā apspriest ar dalībvalstīm, un mūsuprāt komisija ir e, guvusi pareizo līdzsvaru, e, grozot noteikumus e, lidmašīnu apkalpju licencēšanā. E, tālāk E, piloti, kuriem ir nepieciešamas, būs nepieciešamas divas licences. Šajā sakarā ir iz, izskanējis jau kritika un komisija mēģina šo jautājumu regulēt. Mēs uzskatām, ka mums ir skaidrs juridisks mandāts, skaidra juridiska instru, instrukcija dokumentā 216, lai tie piloti, kas uzturs Eiropas Savienībā, kas uh, eksploatē lidaparātu trešajā valstī, reģistrētu trešajā valstī, e, ka tiem ir jāpiemēro Eiropas licences prasības. Amerikas pilots, kas eh, strādā Eiropā, viņam ir jāņem vērā Eiropas notiekumi. Mēs mēģinām atrisināt šo jautājumu pienā, eh, pienācīgā veidā, kā mēs to rīkojamies ar savienoto valstu ražotiem lidaparātiem, kas tiek izmantot Eiropas Savienībām. Tāpēc mēs izmantojam validācijas uh, procedūru, kas tiek izmantot savienoto valstu uh, izstrādājumu apstiprināšanai, un tā, eh, tāda tiek attiecināta arī no Savienoto valstu federālās aviācijas aģentūras puses. Un pieņemšanas nosacījumi ir jānosaka attiecīgā divpusējā nolīgumā. Savienoto valstu gadījumā šeit ir uh, Eh, nepieciešams pielikums, un ar prieku varu ziņot, ka vienošanās, kas ir stājusies spēkā 1. maijā, mēs tagad varam spiest uz šīm sarunām un pielikumu sagatavošanu. Un es zinu, ka Savienotās valstis uh, ir pretim nākošajā gadījumā. Ņemot vērā divpusējo situācija dažādos nolīgumas, kāda mums ir savienotā valstīm, kā Kanāda un Brazīlija, un ņemot vērā no otras puses to, ka mums šobrīd nav eh, tādas savstarpējās uzticības drošības sistēmās ar citām valstīm. EASA ir sniegus atzinumu pēc konsultācijām ar interesētajām pusēm par licenču pieņemšanu, ko izdevušas trešās valstis vai to vārdā un atzinumu par to, kā konvertēt trešo valstu izsniegtās licences. Tas nozīmē to, ka eh, tiek uh, ņemti vērā kopīgās aviācijas autoritātes, jeb JAA sagatavotie noteikumi, vispārīgie pilotu licenšu pieņemšanas noteikumi, un daļa no šiem tekstiem jums tiks iesniegti jūlijā. Tāpat, ņemot vērā diskusijas regulatīvajā komitejā, ir Mēs vēlamies piedāvāt pārejas procesu divus gadus tiem, kuri lido ar trešo valstu licencēm. Piemēram, FAA izdotās licences varēs būt spēkā Eiropā vēl divus gadus, jeb līdz 2014. gada aprīlim. Un e, šajā laikā tiks izveidota patiesa genuīna Eiropas Savienības sistēma un tiks papildināt divpusējie aviācijas drošības nolīgumi ar savienotēm valstīm. Mums jau ir tātad divi gadi, un šim periodam vajadzētu būt, um, eh, būt pietiekamam. Tālāk eh, gribu piebilst, ka situācija ar Kanādu un Brazīliju varētu būt mazliet sarežģītāka. Mēs piedāvājam līdzīgu sistēmu attiecībā Eh, tā kā ir savienotajās valstīs ar Kanādu Brazīliju, Korepērs vakar uzskatīja, ka jautājums pār Kanadu un Brazīliju, kādā veidā šos jautājumus skatīt, un secināja, ka ir nepieciešama pilna Eiropas Savienības procedūra jauniem pielikumiem, kur ir iekļauti nosacījumi savstarpēja licenšu atzīšanai ar Kanādu un Brazīliju. Mēs varam turpināt tikai pēc tam, kad padomu un parlaments ir apstiprinājis formālu komisijas priekšlikumu. Es saprotu, e, ko tad padomu vēlas. Viņa vēlas spēcīgu e, politisku izskatīšanu. Mēs apzināmies, ka procedūra ir visai smagnēņama un grūta ņemot vērā laika ierobežojumus. Un Eh, varbūt ne viss šeit būs attiecīgās nozares interesēs, kur vēlas maksimāli drīz izmantot savstarpējās atzīšanas iespējas. Tāpat ir mums jādomā potenciālais līdzsvar trūkums par to, kā mēs eh, kā mēs atzīstam savstarpēji lidotspējas certifikātus un kā mēs atzīsim eh, pilotu licences. Tas ir korepera atzinums un Protams, parlamentam šie jautājumi ir jāskata. Esmu runājis ļoti ilgi priekšsēdētāji, var runāt vēl ilgāk šie tehniski sarežģīti jautājumi, un es domāju, ka esmu jau izklāstījis divus alkadrāvi pieminētos punktus. Tālāk trešais punkts par. Um, tālsatiksmes lidojumu e, horizontālā lidojuma atpūtu. Šis ir pārcelts no operatīviem notiekumiem uz citu sadaļu. Tas e, šis pilots, papildu pilots nomaiņas pilots horizontālam lidojumam jau ir paredzēts un eh, pilnīgi loģiski ir, ka tas tiek paredzēts attiecīgajos noteikumos. Mums tik jāpārceļ būtiskā daļa šajā, noteik, šajā regulējumā no viena punkta uz citu. Rikē kungs. Paldies priekšsēdētāji, es domāju, ka vairākas atbildes jau tika sniegtas Eh, jautājumiem, kurus es gribēju uzdot. Es gribēju pasvītrot to faktu, ka pār licencēšanas ekvivalentiem, tīpaši ar savienotajām valstīm, jo tas attiec uz vislielāko personu skaitu, ap 100 tūkstoši personam Eiropā, kas ļoti ir mobilizēts pie šiem jautājumiem, gan tīri personiski, gan profesionāli runājot, un jautājums par eh, amerikāņu licencēm, kas tiek izmantots Eiropā, ja nav vienošanās 2014. gada aprīlī, kāda būs situācija ar šīm atbilstībām? Vai tiks atlikts uz vēlāku laiku šis pagaidu konvertēšanas pasākums, vai arī, ja 2014. gadā ja nav nolīguma ar Savienotajām valstīm, šī licence zaudēs spēku, kas būtu katastrofa visiem pilotiem attiecīgajiem. Mēs sapratām, kā tik tiešām notiek debates, ka pilnīga eh, nolīguma eh, un vienošanas sakarā varētu viss tikt pabeigts līdz 2014. gadam, bet ja nu tā tik nenotiks, tad vai komisija vai ESA varēs izteikties par to, ko tā ir iecerējusi un kādus papildermiņus uh, nodrošināt. Maisners kundze. Jā, Paldies. Var turpināt uh, kolēģi Dominika Rīkē domu. Uh, ir runa par ASV iegūtajām pilotlicencēm zināmā mērā ir arī tā, ka viņiem pat ir augstāks prasības nekā mums Eiropiešiem, un tādēļ eh, īstenībā nav saprotams, kāpēc šīs licences nevarētu arī atzīt Eiropā. Boldvinkungs teica, ka to varētu tiešām darīt eh, ka, mē, ja mēs vienotos gaisa telpas nolīgumā, gaisa, teiksim, aviācijas nolīgumā ar ASV par šo lietu, Es tā sapratu jūs teikto, vai tiešām tas tā bija jāsaprot. Un tad ir papildi jautājums uh, attiecībā uz uh, Savienoto valstu un ES nolīgumiem. Mēs raugamies vienmēr uz tādu līdzsvaru, nevienmēr to izdodas nodrošināt, uh, taču mēs uz to tiecamies. Uh, Ko tad uh, amerikāņi dara ar ES iegūtajām licencēm? Vai tās Amerikā netiek atzīts? Tad, protams, līdzsvars nebūtu nodrošināts un arī tas būtu ņemams vērā. No vienas puses mēs gribam aptvieglot dzīvi uh, Amerikā. Uh, uh, pilotu licenci iegūšajiem, bet no otras puses tomēr uz kaut kādu līdztiesību mēs arī tiecamies tad par um, Brazīliju. Eh, vai ir jau eh, šāds priešlikums no komisijas, jūs teicāt, komisijai jāizsaka ierosinājums, no padomēji jāakceptē, vai jūsu priešlikums eh, jau ir izskanējis. Un tad gal galā par apkalps locekļu atpūt krēsiešanas laikā, cik es zinu, tad arī novaiņas pilotiem ir iespēja uh, lielās pasažieru lidmašīnās tikai tad strādāt, ja viņi simulācijas eh, laikā ir parādījuši, ka viņi spēja visas eh, šīs eh, pilota darbības arī veikt, tajā skaitā lidaprāta pacelšanu un nolaišanos. Mans uh, eh, eh, māsai brāļdēls ir pilots, un es zinu, ka tagad viņš izņēma eh, tēva atvainājumu, bet tad viņam nācās, tā sakot, atkal apgūt no jauna šīs iemaņas, lai arī kā nomaiņas pilotam atkal būtu, tā sakot, formā un darbgatavībā Lichtenbergers kundze. Paldies. Manuprāt, nu tomēr daži jautājumi vēl palikuši neatbildēti. Pirmkārt, man interesētu. šo četru dažādo gaisa telpu eh, licenšu savstarpējā atzīšana kā ASV eh, iestādes eh, attiec pret eh, brazīliešu, kanādiešu un ES licencēm. Tas man ļoti interesē. Un jūs teicāt, ka ar Brazīliju un Kanādu varētu būt sarežģītāk. Vai jūs varētu precizēt, kādas šīs grūtības varētu būt? Vai ir tiešām tā, kā tas notiek bieži, ka mēs amerikāņiem nākam pretim, klānamies viņu priekšā līdz zemē un tad. Uh, mocam pārējos, kā tas dažreiz notiek. Jebšu, vai jūs varat mums sniegt kādu papildu informāciju par šo jautājumu? Mazliet šāds iespējas rodas gan. Es zinu daudz eh, pilots Eiropas, kas ir ASV eh, šo pilotu licenci ieguvuši, jo tas ir lētāk un eh, arī vieglāk, jāsaka. Tādēļ man interesētu gan vai nav tā, ka mūsu vecās e, pilota, vecie pilota eksāmeni ir e, tādi, ka prā, tiek prasīts visādas e, prasmes no pilotiem, kas vairs nemaz nav mūsdienīgas un varbūt, ka no tām varētu atteikties. Man interesētu jūsu skaidrojums par šiem jautājumiem. Līdz šim man šeit paliek vairākas neskaidrības. Paldies, Fosters kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, tikai vēlētos varbūt sniegt jums informāciju par šo te līdzpilota jautājumu. Piloti, tas ir vienkārši kolēģi zināšanai. Tātad, ja ir divi līdzpiro, līdzpiloti, tas ir tālajiem pārlidojumiem, un tāpēc viņiem ir nepieciešams tā saucamais spēcinātais kabīnes sastāvs. Uh, un e, divi līdzpiloti e, vienlaicīgi, tas e, nemaz nav tik neparasti, tā jau tas ir bijis vieglāk, tā, tā jau tas ir bijis vienmēr, un iespējams, ka ir tā saucamais vecākais līdzpilots, kurš ir varbūt kabīnas apkalpojušā personāla viens no vecākajiem kolēģiem, tā kā tā, tā jau ir ierasta praksa, un tas nav nekas neparasts. Eh, līdz ar to man bažas ar to nav, un tomēr ir ārkārtīgi labi, ka mēs par to visu runājam. Jo, jā, jautājums par trešajās valstīs izsniegtajām pilotu licencēm ir aktuāls. Piemēram, apvienotajā karalistē un arī citās dalību valstīs jau daudzus gadus ir bijusi savstarpējā šo pilotu licenšu atzīšana, un problēma ar to nav bijis. Apvienotās eh, Amerikas Savienoto valstu uh, iestādes uzskata, ka, piemēram, tie cilvēki, kuri ir apmācīti Amerikas Savienotajās valstīs, ir labi piloti, nekad nav pacēlies jautājums par drošību. Un eh, tas pats attiecās arī uz savstarpēju atdziešanu Beļģijā, Holandē ar apvienoto karalisti. Taču būsim uzmanīgi, katrā ziņā ir labi, eh, ja mēs par to diskutējam. Šobrīd eh, savstarpējās atzīšanas ieviešana ir atbīdīta uz 13. gadu, taču apvienotajā karalistē mums ir ārkārtīgi daudz lidojumu simulātoru. Runājot par vispārējo aviāciju, par mazo aviāciju. Un, e, protams, jautājums varbūt ir saistīts nedaudz ar vārdu izmantošanu, jo Eiropas uh, pilsoņi, bet raugoties uz licencēm, šobrīd jautājums iet par Eiropas iedzīvotājiem, arī tādiem, kuri nav pilsoņi. Es uzskatu, ka jā, bažas pastāv un bažas ir arī pamatots, un to izteica jau vairāki deputāti. Mēs nevēlamies nonākt situācijā, kurā Eiropas Savienībā būs tūkstošiem pilotu, un pēkšņi viņiem nebūs darba, jo tieši tādā pašā veidā ja mēs e, vēlamies pāriet no vienas licences sistēmas uz citu vai vienas licences un cita licences, tad ir jābūt atzīšanai. Ja es, ja es piemēram, e, iegūstu pilota licenci ASV, tad e, tā ir tikpat spēcīga un tikpat laba kā Eiropā iegūstā, iegūtā vai jebkurā citā valsts, tad es domāju, ka ja kāds apgalvo, ka citas valsts izsniegta pilota licence, nav droša un nav pietiekama apmācīta, tad tas ir vienkārši apvainojums. Jā, paraudzīsimies, kāds būs šis pielikums, un Baldvin kungs jau teica, ka mums beidzot ir pienācis laiks to visu sakārtot. Ko mēs vēlētos redzēt? Jā, protams, mums ir jāizveido adekvāta sistēma, kas darbotos Eiropā, pie tam šai sistēmai ir jātiek vienkāršotai. Taču vienlaicīgi mums ir jārunā un jāatzīst arī tas, ka mums ir jārunā ar loģisku un mēs nevēlamies izvērst soda sankcijas pret avio nozarē strādājošajiem, piemēram, 140 stundas teorētiskā simulācijas vai līdzīgi. Es eh, nevēlos nonākt situācijā, ka cilvēki, kur ir ļoti labi apmācīti, kuriem ir ļoti liela pieredze, paliek bez darba. Man eh, nekad nav bijusi problēma, piemēram, American Airline vai kādā citā, eh, kādā citā Eh, aviokompānijā li lidojošajiem, ka kāds no apkalpes ir otrais pilots. Un es tiešām ceru, ka mēs eh, varēsim panākt adekvātu kompromisu šeit, lai mums būtu ļoti tāds gluds un vienmērīgs pārējais periods par šīm licencēm. Priekšsēdētāji kungs šeit jau ir tikuši uzdot veselu virkni jautājumu, bet tiešām tas ir būtisks jautājums. Paldies komisijai par atbildēm. Bradborna kungs. Yes, thank you, Chairman. Um, <clears throat> I want to make... Paldies, priekšsēd. Vispirms vispārīgi piebildu, kas, manuprāt, uh, ir nozīmīgi šo debašu kontekstā. Vairāk man vēlēšana apgabalu uh, vēlētāji ir man uzrunājuši īpaši uh, šie cilvēki, kas dodas lidojumos atvaļinājumos par šiem jautājumiem. Un Eh, viens no jautājumiem bija par to, kāpēc cilvēki pie, eh, pieņem lēmumus, kas īsti neorientē šajos jautājumos. Kāpēc gan EASA um, eh, locekļi vārdi netiek darīt zinām? Tas ir ļoti necaurskatāmi. Uh, komisijas pieeja to padara tikai vēl grūtāk pieņemā eh, eh, sabiedrībai. Lēmums pieņem slepenībā cilvēki, eh, pie kuriem nav nekāda piekļuva pat mums parlamenta deputātiem. Tas ir pirmais. Otrkārt, priekš šeit katreiz, kad esmu šajā komitejā, mums nākas cīnīties ar nepatīkamām sekām mm, no lēmiem, kuras pieņem šī divaina organizācija. Tas tiešām sāk jau piegriezties, man jāsaka Van Dālen eh, kungs ir ļoti labi mūs informējis par to, ka šajā dokumentā tiek piedāvāts īpaši, kas attiec uz uh, mazās aviācijas privātajiem uh, dalībniekiem. Pilnīgi piekrīt viņu bažām, un šeit trīs punktus gribētu īpaši izcelt. Pirmkārt, EAS lēmums apdrauda sistēmu, kas ir bijusi eh, daudz gadus eh, visā pasaulē eh, akceptēta, un tas ir, es tā to gribētu nosaukt par risinājumu bez problēmas. Runāsim konkrēti. Pilota dzīves vietā tai nav nozīmes, jo šie priekšēkumi paredzēts, ka pilotiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, tiem būtu nepieciešama Eiropas licences, neskatoties uh, uz to, vai to lidaprāts ir reģistrēts e- Eiropā vai citur. Tas ir perversi, tas diskriminē Eiropas pilotus. E, Salīdziniet ar ASV situāciju. E, Pilot, kam ir ASV licence, kas dzīvo ASV, varētu, lid, var lidot ASV reģistrētos liberātos Eiropā, bet piloti ar ASV licencēm, kas dzīvo Eiropā, to nevarēs darīt ļoti uh, paradoxāla situācija, kurā esam nonākuši priekšsēd. Un otrkārt, nav neviena iemesla šo sistēmu mainīt. Mēs runājam, uh, mētāmies šiem, ar visiem šiem argumentiem par drošību un tālīdzīgi, bet vai ir kāds iemesls sacīt, ka esošās licences eh, nepanāk ne drošības mēķi? Es domāju, ka nav. Un jebkurā gadījumā Eiropas līmenī jau ir tiesību normas, uh, kas uh, gādā par drošību drošību, piemēram, es e, melnais saraksts. Trešais e, priekšsēžkungs ir e, izmaksas jautājums. Un nenovērtēsim to par zemi. Jā, pilotiem ir tātad apmēram 68 tūkstošiem pilotu pēc skaita attiecībā uz trešo valstu licencēm par pamat pārmācības pasākumiem ir jāmaksā 125 miljonu mārciņu. E, tas nav nebūtiski. E, Jautājumu risināšanai, kur īstenībā problēmas nemaz nav, kā es teiktu. Šīs E, problēmas, mēs varētu teikt, varbūt e, nebūs vairs aktuāls, tāpēc, ka līdz 2014. gadam tiks noslīdis nolīgums ar ASV. Mm, e, zin, kā ir ar nolīgumiem ar citām valstīm. Es domāju, ka mums nevajadzēja pārāk liks, liels cerības uz to likt. Risinājums varētu būt ļoti vienkārši. Kad saņemsim jūlijā priešlikumu un tādu datumu mums komisijas pārstāvs piedāvāja, tad parlamentam ir šis priekšlikums jānoraida līdz brīdim, kad mums būs e, nepārprotam vienošanās, ka cilvēkam ir ASV licences, e, netiks diskriminēti tikai tādēļ, ka viņiem ir nejauši dzīvesvieta Eiropā. Paldies! Paldies! Es īstenībā debatē negribēju iejaukties, bet man jāsaka, Bradburn kungs, ka esmu mm, lielāko daļu laika pavadījis cīnoties ar padomas lēmumu negatīvām sakām, nevis EASAS negatīviem e, e, lēmumu negatīviem sakām. Šodien tas bija skaidri redzams. Man tas sagādā daudz vairāk e, rūpes. Un es gribētu arī deputātiem atgādināt, ka parlaments pieņēma regulu 216, kurā ir teikts, ka mums tomēr jātiec uz ES licencēm. Tā jūs nevarat teikt, ka nu, mums nav vajadzīgs Eiropas licences, tas var radīt problēmas. Mēs par to esam esam vienojušies 2008. gadā, ka tieši tā mēs e, vēlamies, un Alkadrai kungam bija taisnība, norādot pašā sākumā, ka tāda ir parlamenta pozīcija, ka mēs vēlamies ES pilotu licences, ne nacionālās pilotu licences. E, tām jautājumam nu vajadzētu būt skaidram. Fosteras kundzei, protams, ir tiesības e, runājot par uh, otriem pilotiem un akvāls locekļiem eh, runājot. Ja salīdzinām mūsu situāciju ar ASV situāciju, tad jūs variet ASV iekšienē eh, lidot ar uh, otro pilotu, kuram nemaz nav konkrēti licences šādu uh, lidaparātu. Uh, Tā tad uh, eh, otrais pilots vada lidmašīnu, uh, kuras uh, vadīšanai viņam nemaz nav licences. Es domāju, Fosters kundze ir taisnība attiecībā uz uh, apkalps locekļa um, mm, apmācību. Un tad Baldvin kungs, lūdzu labojiet mani, ja es kļūdos, manuprāt, eh, rīcinājums varētu būt pilotu licenšu savstarpējā atzīšana. ASV līdz šim neatzīsta ES pilotu licences, un to ņemot vērā, un ņemot vērā arī tieši Bradburn kungs sacīto, piekrītu, kā pilotu licences, kas ir izdotas ASV, vajadzētu arī atzīt Eiropas Savienībā. Piekrītu. Bet tāpat vajadzētu būt arī ES licencēm būt uh, atzītām ASV. Dilema ir tāda. Ja ASV neatzīst mūsu licences, kādēļ gan, lai mēs atzītu viņu licences? Kādēļ? ar to atgriežamies pie Lichtenbergers kundzes sacīto. Vai mēs kādu reizi saskarāmies ar to, ka ASV diktē Eiropas Savienībai, eh, eh, kas tai būtu jādara, un eh, Eiropas Savienība kā pārasti, kā paklaiņš ASV priekšā izklājas? Man jau nav problēma ar viņu pilotlicencēm, bet arī viņiem nevajadzētu sagādāt uh, Mums uh, problēmas cilvēkiem, kas lido ar ES pilotlicencēm. Es ierosinu, ka N uh, piloti Eiropā varētu arī izdarīt spiedienu uz ASV, ņemot vērā to spiedienu, ko viņi ir izdarījuši uz Eiropas parlamentu deputātiem. Tā varētu būt tāda taisnīgāk, godīgāk pieeja, Baldwin kungs. Domāju, ka nevar būt šaubu par to, ka e, šie divi gadi ir jāizmanto, lai nonāktu pie nolīguma ar ASV, bet e, pavisam godīgi teikšu, ja ASV ar e, mums nenāk pretī, tad arī mums nebūtu jānāk viņiem pretī. Alka Drauikungs. Es. Um, no, I, I think... Gudate kolēģi, kolēģi tiešām arī uzdotos pats jautājumus, kurus uzdevu es. Varbūt, ka dosim vārdu komisijas pārstāvim un pēc tam. Tātad Baldvin kungs pavisam īsi. Um, es eh, atceros gadījumu, kad bija eh, vecuma diskriminācijas eh, jautājums, kur tika izmantota medicīniskie, medicīniskās analīzes. Vai ir kaut kāda Vai ir kaut kāda vecuma diskriminācija medicīniskajos testos? Tā tad komisija izskatās nesaprotot jautājumu, tātad Baldvinkungs. Pat, eh, pat pēc komisijas standartiem mums tiešām tas bija kaut kas pilnīgi jauns, bet eh, tagad es atbildēšu uz jautājumiem. Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā ziņā tie ir bijuši pilnīgi skaidri formulēti un arī tādi samērā asi. Vispirms Rikai kungs, jūs uzdotais jautājums un jūsu bažas par to, ka tas būtu būtisks, būtisks zaudējums, ja mēs divu gadu laikā nepanāktu vienošanos šajās sarunās un laika jau tiešām vairs nav daudz. Tātad, jā, jums starp citu ir taisnība, mums tas arī ir tas, ko teica priekšsēdētāja kungs, ka mēs nevaram uh, likt uz spēles un ziedot substanci laika dēļ. Tā ir visu sarunu jēga un būtība. Tātad par ko mēs esam vienojušies ar dalību valstīm un eh, komitejas darba ietvaros. Tātad, pārējais periodu, lēmums par pārējais periodu un pārējais periodu laikā mēs visu sīki uzraudzīsim un mums, starp citu, būs samērā viegli to visu uzraudzīt. Un tad, tuvojoties uh, laika pēdējam brīdim, mēs varam domāt par to, vai pārējais periodu pagarināt vai nē. Un tomēr tas, cik tas viss maksās un par to, cik tas ir ārkārtīgi sarežģīti un tiešām, kur cilvēki dzīvo un vai viņi dzīvo Eiropā vai Amerikas Savienoties valstīs un kāda ir viņu iespēja strādāt par pilotiem, tas viss ir jāņem vērā. Ko mēs komisijā darām? Mēs mēģinam izveidot tādu procedūru, kas 2014. gada aprīlī mūs nenovedīs strupceļā, bet kas pavērs jaunas iespējas. Maisners kundzes teiktajam vēlētos atbildēt sekojoši. Tātad tas bija jautājums vairāk vai mazāk par drošību, un tas ir saistīts arī ar Bradbornu kungu teikto. Uh, Viena no komisijas bažām, un es eh, saprotu, ka mēs toreiz nebijām 2008. gadā, kad parlaments komisijai sniedza šo mandātu, tā tad jā, bažas joprojām pastāv, ka ir tādi jautājumi, kuri joprojām nevar tikt īstenot dzīvē, viņiem nav obligātuma jautājumi, un eh, tos nevar piemērot trešo valstu pilotiem. Un tas arī ir tas jautājums, ka ja mēs vēlamies nodrošināt lielāku drošību, tad ko darīt? Un otrs jautājums, ko Maisners kundze uzdeva, ir ir eh, izveidot savu veidu līdzsvaru un savstarpējības ar ASV, un šis jautājums vienmēr parādās debašu laikā. Protams, ka mēs nevaram tikai no vienas, viena puse diktē kaut ko otrai pusē. Tātad, ja ASV neakceptē mūsu licences, tātad eh, viņu licences arī netiks akceptēts Eiropas Savienībā, mums ir nepieciešams sarunas, lai abām pusēm būtu skaidrs, kādas ir abu pušu tiesības, kāda ir drošības prasības un lai pilnīgi abās Atlantijas okeāna pusēs būtu vienādas iespējas. Fosters kungs, Fosters kungs teiktais, un tas arī sasaucās ar Maisners kungs teikto par pilotiem. Tātad, piemēram, situācija, kuru jūs pieminējāt, ja kāds uh, te pieminēja tēva bērnu kopšanas atvaļinājumu, un pēc tam, atgriežoties atpakaļ aktīvajā pilota dzīvē, ir nepieciešama atkal zinām apmācība, un tas ir pilnīgi adekvāti. Lichtenbergens kundze, iespējams, ka es savos skaidrojumos nebiju pietiekami precīzi, bet, kad es teicu, lietas nav varbūt pietiekami skaidras, un ar Kanādu un Brazīliju ir zināmas problēmas, es ar to domāju procedūras aspektu. Tātad vienoties par visiem pielikumiem. Es nevēlos runāt padomas vārdā, bet vēlētos tikai pateikt, ko es sapratu Korepers sēdes eh, secinājumos par ko Koreper vienojās vakar. Tātad nepieciešams Eiropas process, visa Eiropas process ir jāizveido vienota komiteja, kas strādās pie jaunajiem pielikumiem, un tam ir nepieciešams parlamenta padoms un komisijas akcepts. Uh, lai nāktu klajā ar jauniem priekšlikumiem, un e, padom tā tad ir lēmusi, ka to nevar darīt e, ātras procedūras ietvaros. Kā jau es teicu, es e, vēlētos uzsvērt to, ka padomi vēlas ļoti sīku izskatīšanu. Es tikai vēlējos pateikt, ka būs izstrādāta procedūra, kurā piedalīsies arī uh, iesaistītās puses sarunās ar Kanādu un Brazīliju par ātro procedūru. Fosters kundze jau pieminēja, un es to ļoti augstu vērtēju, par to, cik šie jautājumi ir ārkārtīgi delikāti. Un mūsu galvenais nolūks ir gala beigās drošības nodrošināšana un tas, lai visi noteikumi tiktu pilnībā izpildīti. Bradborn kunga teiktais, es ļoti augstu novērtēju jūsu atklātību. Jā, es domāju, ka tiešām ir taisnība tiem, kur apgalvo, ka ir tādi gadījumi, kad ieinteresēto pušu lobētāji eh, mēģina ietekmēt Briseles lēmumu pieņemšanas mašinēriju. Un viens no maniem mērķiem, sākot strādāt manā darba vietā, bija vienmēr nodrošināt informāciju visām ieinteresētajām grupām. Piemēram, es atvainojos, bet es at, es, man ir bijusi tikšanās ar Briseles sp Es atv... Tātad man šeit saka priekšā Eiropas sporta asociācijas pārstāvjiem, un es runāju viņu ikgadējā kongresā. Tātad eh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi saprastu, ka Briseles mašinērija, kā viņi to sauc, viņus uzklausītu. Varbūt galvenā problēma ir EADA informācijas pieejamība, tātad komisija, un tur bija vairākas iesaistītās puses pieejams, Ja kādam ir jautājumi, tad jūs to varat uzdot un pārtraukt, man saka. Boldvinkungs. Nē, es turpinu tā tad. Liktenbergens kundze, es pēc brīsniņums atbildēšu. Tā tad ir iesaistītas visi manas e, pieminētie, pieminētās institūcijas, arī dalību valstis, komisija, un katram ir iespēja izteikt savu komisiju. Katrā ziņā būs gan parlamentārā uzraudzība, un arī padomas uzraudzība, jebkurā pieņemtajā lēmumā, un arī EADA piedalīsies komitoloģijas procesā, un komisija to ir akceptējusi. Tas bija par procedūru, tagad par būtību. Un tā arī būtu zināmā mērā atbilde uz Bredburnu kunga iz, uzdotajiem jautājumiem. Vandālenkungs arī ir izskatījušos jautājumus, bet tagad tā tad atbildēšu. Kā jau priekšsēdētājs uzsvēra, parlaments lēma, ka ir nepieciešams izveidot jau 88. gadā par to tika nolēms, ka būs Eiropas, visa Eiropas licence. Tātad, jā, mēs Tāds lēmums ir, un es nezinu, vai tagad eh, vajadzētu runāt par to, vai tas bija labi vai slikti, bet ja mēs vēlamies kaut vai sarunās ar ASV būt ar argumentiem, tad mums ir nepieciešama tāda licence, kas ir savstarpēji atzīta. Vispārējais, Bradborn kungs, ja mums šīs sarunas veiksmīgi atrasināsies, tad visi jūs uzdotie jautājumi būs atrasināti. Bet eh, es lielā mērā saprotu, ka tas ir mm, būtisks finanšu sloks kādam konkrētam cilvēkam tas var būt pat nepārsniedzams. Ko mēs vēlamies panākt, lai abām pusēm būtu vienoti spēles noteikumi? Jā, un e, mēs nevienmēr esam bijuši spējīgi nodrošināt, lai Eiropas drošības apsvērumi tiktu izpild, izpildīti. Un es vēlētos pateikt, ka zināmā mērā komisija uzskata, ka ir tādas ASV licences, kurām vajadzētu kuras vajadzētu papildināt ar papildus apmācību un apild, papildus uh, stundām simulatorā, un par to mēs mēģinam runāt ar ASV, jo galvenais ir un paliek drošība. Un visbeidzot, Vēlreiz es vēlētos pateikt, ka mēs netaisam nekādu noteikumu revolūciju. Mēs mēģinam izveidot eh, procedūru, kad mēs eh, nonāksim līdz vienotiem aviācijas noteikumu izpildes eh, momentiem. Mēs sarunās šobrīd virzamies uz priekšu un mums ir pietiekama argumentācija. Tam redzēsim, kā uz to visu atbildēs ASV, bet ja ASV būs gatavi sarunām, tad esam pārliecināts, ka Van Dālen un Bradbon kunga uzdotie samērā sāpīgie jautājumi tiks atrasināti. Un visbeidzot. Jautājums par uh, medicīnisko sadaļu un arī kādas ir prasības cik bieži ir jābūt šīm um, medicīniskajām pārbaudēm, un jautājums arī par vecuma diskrimināciju. Ko mēs vēl no komisijas uh, puses darām? Mēs uzskatām, ka uh, E, vispārējās prakses ārstiem vajadzētu būt apmācībai, ka viņi varētu izsniegt medicīnisko certifikātu privāto lidmašīnu pilotiem. Tātad es esmu mēģinājis izskriet pavisam, ca, pavisam ātri cauri sarežģītiem tehniskiem un politiskiem jautājumiem, un es būšu priecīgs atbildēt vēl uz citiem jautājumiem. Okay, nu, Paldies! Eh, par vecumu mēs atbildējām. Jā, tas bija skaidrs. Ne, bet eh, jautājums netika atbildēts par eh, kāda ir pieļamība Savienoto valsts gaisa telpā Brazīlijas Kanādas Eiropas licencēm, kādā līmenī un vai tur ir kāds grūtības šajā sakarā, jo mums tas ir jāzina. Vai brazīliešiem ir bra līdzīgas problēmas? Uh, Pirmkārt, Eiropas licences netiek pieņemts, un to mēs vēlamies panākt ar savām sarunām. E, mana izpratne, baidos, kas man jauns, ir tāda, ka arī brazīliešiem nav šādas e, ekvivalents atzīšanas Savienotajās valstīs. Es gan labprāt to pārbaudītu un informētu jūs precīzāk. Kanādiešiem e, man liektos savādi, ja viņi netiktu pieņemti. Varbūt jūs varētu Lichtenbergers kundzi informēt eh, par to būtu jauki. Konkrēts jautājums, Baldvinkungs, jūs pieminējāt kaut ko līdzīgi komisijas priekšlikumam, tam ir jātiek pieņemtam padomē attiecībā uz licenču pieņemamību eh, Briz, Brazīlijā no Eiropas un Kanādā un otrādi. Es gribētu saprast, vai šāds priekšlikums jau ir iesniegts, vai jūs plānojat šādu priekšlikumu. Es sākotnēji sapratu, ka jūs it kā to plānojat, bet vēlāk sāk man likties, ka tāds jau tomēr ir. Man šis jautājums interesētu, Baldvinkungs, lūdzu. Es e, gribu sacīt, ka mēs, mums vēl nav priekšlikuma. Koreperā tika lēmts, ka pamats lēmumu pieņemšanai šāda priekšlikuma sagatavošanai, un es mēģināju izskaidrot mūsu un padomas bažas, lai gan man nevajadzētu runāt padomas vārdā. Paldies, paldies, Alkadrāvi kungs, vai jūs vēlties ko sacīt secinājumā pirms es eju cauri visai procedūrai. Jā, es. Um, paldies. Man būtu jāpārdomā dziļākā veidā šis jautājums, un mums ir kolēģiem jādodies piepazīties ar visu un pārdomāt, ko mēs varam darīt. Katrā ziņā paldies komisijai par sniegtiem atbildēm. Paldies. Es gribu tikai atgādināt deputātiem, ka šis pasākums ietilpst regulatīvajā procedūrā. Man pašam ir jāizskata, ko šī forma norma nozīmē. Parlamentam ir veto tiesība šobrīd. Pagaidām projekts nepastāv visās valodās, un tad, kad parlaments to saņems visās valodās, tad parlamentam ir trīs mēnešu termiņš, kuru laikā tas var e, iebilst. Un Priekšsēdētājs nosaka termiņu deputātiem, kuri vēlas iebilst. Ja iebildums tiek saņemts, tad par to tiek balsots nākamajā transporta komitejas sēdē. Vēlos atgādi, atgādināt, ka plenāra sēde par to nelēvi pieņem lēmumu transporta komiteju. Un ņemot vērā to, ka sākas klusais periods maija beigās, tad, eh, ņemot vērā vienošanos ar dažādām institūcijām, mēs eh, lai respektētu parlamenta, tad iebilduma periods sāksies jūlijā priekšlikums iebildumam uh, rezolūcijas projekta veidā var tikt nobalsots transporta komitejā septembrī. Vai visiem tas ir skaidrs? Tādā gadījumā paldies, un mēs pārējām pie citiem jautājumiem. Baldvinkungs, Īslandes vulkāni, pēdējā sāga, pēdējie jaunumi. Vai jūs varat kaut ko pastāstīt par šo konkrēto vulkānu? Eh, vulkānu, jo iepriekšējā gada vulkānu nosaukumu mēs nevarējām izrunāt, šķiet šis ir vieglāks, bet tomēr varētu, eh, varētu jūs pastāstīt. Ne, es arī nespēju izrunāt grums, votens vai kaut kas līdzīgs, es papraktizēšos un pie nākošā vulkāna jau es būšu perfekts. Bet priekšsēdētāji. Eh, es nezinu, vai mums ir vajadzīgi vairāk vulkānu, lai mēs nonāktu pie vienotām Eiropas debes, Kristīna, jā, man tik tiešām jāpārdomā, es atceros, es eh, atceros briesmīgu stāstu no savas dzīves, ka mums vajadzēja iznīcināt eh, ciebu, lai varētu to izglābt, bet eh, par šo sistēmu, eh, par, par šo vulkānu runājot, sistēma ir grūta. Eh, mums visiem situācija var būt līdzīga tādai, kā bija pagājušajā gadā, un dažkārt tehnokrātiem mums ir jāpadomā par to, ka tas ietekmēja tiešā veidā cilvēku dzīves, eh, viņu uzņēmēju darbību, un jā, un arī Briseles Brisele, Manchester un Brisele, Liverpool. Jā, tik tiešām ļoti labi, ka jūs to pieminat. Mums ir jādomā par to, kā, kā tas ietekmē cilvēku dzīves. Un e, situācija ir daudz mazāk stabila šogad nekā pagājušā gadā. Pagājušā gadā mākonis ilgstoši uh, atradās virs Eiropas gaisa telpas. Un šobrīd mums ir e, sistēma, kas nāk ar augstajām frontēm un kur ir ļoti grūti paredzēt, kas notiks 3-5 dienas uz priekšu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Eirokontrola nāk klajā ar ikdienas aktualizācijām. Vēl neskaidrība ir pašu pelnu Eh, apjoms. Eh, mēs sakotnēji dzirdējām, kā tie ir smagāki un nokritīs uz zemes ātrāk, taču izvirdums ir milzīgs un mums ir jāapz... Mums nav īsti skaidrs, kā, eh, kāds ir ilgums izvirdumam. Vēl viens uh, punkts, kas nav mainījies kopš pagājušā gada, maigi runājot, ir tas, kā gaistāpa Eiropas Savienībā ir dalība valstu uh, um, uh, suverēns lēmums. Lēmumu šeit pieņem dalībvalsts. Es atgriezīšos ko, pie tā, ko mēs sacījām sāk, uh, sakātnes sākumā. Mums ir tīkloģums, ko mēs pārvaldām Eiropas gaisa telpā, un kā jūs sacījāt? E, cilvēkiem ir jādomā par tā labumu, ko tie var būt no vienotām Eiropas debesīm. Bet atšķirība šogad ir tāda pirmkārt, ka jau krīzes šūniņi darbojas, bet tas rada mm, priekšnoteikums informācijas apmaiņai Un es domāju, ka situācija šajā jomā ir krietni uzlabojusies. Vismaz gaistālpas lietotājiem ir savs, savs eh, regu eh, šajā šūniņā, visas balsts tiek uzklausītas ar savu darba kārtību, un nu, vismaz mēs varam domāt par to, kā mēs šo gaisa telpas jautājumu risinām. Vēl viens aspekts ir tāds, ka šobrīd ir eh, IKO vadlīnijas, kas nosaka par to, eh, kas nosaka to, kā mēs varam izvērtēt drošības pasākumus no aviokompāniju puses sadarbībā ar nacionālajām uzraudzības eh, iestādēm. Un tas dod iespēju lid sabiedrībām izvērtēt, vai ir droši vai nav lidot un saņemt atzinumu no uzraugošās iestādes, bet centrālās lēmēja iestādes, vai tās ir dalībvalstī vai no Eirokontrolas perspektīvas raugoties, tām nav jāsaka, labi, mēs vienkārši šo gaisa telpu slēdzam. Un sa Eh, savienotajās, eh, apvienotajā karalistē pēdējo 24 gadu laikā ir eh, atcelti divi. Pēdējo 24 stundu laikā ir atcelti 200, vairāk nekā 200 lidojumi, bet tas ir katrā ziņā labāk nekā pagājušā gadā, kad tika atcelti tūkstošiem lidojumu. Un Šorīt daļā Vācijas gaisa telpas ir slēgta zemajos sešalonos pie Hamburgas un arī šķiet uh, ap Berlīni. Savukārt apvienotās karalistas situācija dienas gaitā varētu uzlaboties. bet eh, šorīt eh, sanāca kopā krīzes šūniņa, lai informētu par situāciju šobrīd. Un mēs redzam atšķirības dalībvalstīs, kā tās risina jautājumus. Piemēram, eh, Vācijā pasākumi ap Brēmeni un Hamburgu tiek koncentrēti Šobrīd pagaidām es domāju, ka slēgšana būs relatīvi ierobežota. Un mēs mēģinātu regulāri jūs eh, informēt ar aktualizētu informāciju par notiekošo jo mēs apzināmies, ka jums ir vēlētāji, kuri ir nobažījušies un kuri gaida informāciju. Paldies, Baldvin kungs, ja jūs varētu izmantot mani šo e, informāciju sniegšanai, es to nodošu tālāk. Paldies, vai ir kādi jautājumi attiecībā e, pret par sacīto paldies par eh, solījumu aktualizētas informācijas sniegšanai, un es ceru, ka pelni nosēdīsies, un mēs atkal mierīgi varēsim atgriezties pie rastā skārtības. Vai vēl ir kas attiecībā uz citiem jautājumiem? Ja nav, tādā gadījumā es vēlos pateikties tulkiem, personālam un paziņot